Abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues. Godātie kolēģi, varam sākt mūsu uh, pirmo sanāksmi jaunajā gadā. Man jāapsveic jaunā gadā visi kolēģi. Un uh, Es ceru, ka mums būs veiksmīgs darba cēliens 2016. gadā. Vēlu visu to labāko visiem kolēģiem. Nu, tagad varam ķerties pie darba, jo mums tiešām ir daudz darāmā. Pirmais punkts ir darba kārtības apstiprināšana un pirm, ir nelielas izmaiņas šajā darba kārtībā pēc vakardienas koordinātoru. Sanā, koordinātoru sanāksmes ierobežo ierosinājuma, tā tad ir, var pieņemt dokumentu par marķējumu. Un, ja nav iebildumi, tad šāda darba kārtība ir apstiprināta. Otrajā punktā gribu teikt, ka nelielas izmaiņas ir notikušas sekretariātā ar Ariet Karle sāk strādāt mūsu sekretariātā no 1. janvāra. Sveicam viņu mūsu uh, komandā un vēlam panākumus darbā. Šodien ir tūkojums nodrošināts 22 valodās un uh, sadāksme tiek raidīta internetā. Trešais punkts 22. decembra 13. janvāra koordinātoru sanāksmju rekomendācijas. Protokols ir izplatīts elektroniskā veidā. Ja nav iebildumi, tad šo protokolu var apstiprināt. Ja līdz sanāksmes beigām netiks saņēmt iebildumu, tad 15. un 16. Datuma sanāksmju protokoli būs apstiprināti. Esam saņēmuši uh, lūgumu no zaļo grupas uh, rīkot personālu balsojumu. Mums ir eh, jānoskaidro tagad, vai kolēģi atbalsta šo ierosinājumu vai nē. Un darīsim to elektroniski. Balsosim elektroniski. Tātad, jā, ja atbalstat personālu balsojumu, nē, ja to neatbalstat. Thank you. Everybody had voted. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Jā, mēs tātad balsosim elektroniski. Šāda Mozus kundze vēlas uh, uzstāties. Liels paldies pirms mēs ķeramies pie balsošanas, eh, tātad eh, trīs iepildumi pret deleģētiem aktiem. Es gribu teikt, ka sociāla demokrātu grupa atbalstīs pēdējo, bet ne divus pirmos. Eh, šeit ir runa par pārstrādātu pārtiku. Uh, Mm, kas ir ražota no graudaugiem. Mēs gribam nosūtīt skaidru signālu komisijai par to, ka mēs gribam uh, to, lai bērnu pārtikai netiktu pievienots uh, cukurs tādā daudzumā, un tādēļ balsto, balsosim par trešo. Tagad mēs balsojam elektroniski, saka priekšstādātais, par pirmo iebildumu. Sākam balsot. Everybody have voted? The vote is... Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot noraidīts. Balstojam par otro iebildumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Trešais iebildums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. Tagad varam pāriet pie mums ir uh, uz divām minūtēm jāizsludina pārtraukums sanāksmē, jo ministrs uh, tūlīt ieradīsies, un tad mēs atkal atsāksim darbu. Paldies! Dear colleagues, godātie kolēģi, mums, pie mums ir ieradusies vides ministre Šano, Šarona Dīksma. Viņa ir no Niderlandes un mēs uh, Šodien uzklausīsim padomas prezidentūras programmu, to prezentēs divi, divas ministres, un mēs izmantosim standartu formātu e, mūsu sanāksmē. Tātad vispirms uzklausīsim ministres, un pēc tam mums notiks e, divas būs divas uh, jaut, jautājumu uzstāšanās kārtas. Vispirms uzstāsies politisko grupu pārstāvji un pēc tam došu vārdu visiem komitejas deputātiem. Vispirms dodu vārdu ministras kundzei, pateicos par to, ka viņa pie mums ir atnākus, lai pastāstītu par prezidentūras prioritātēm. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, ir liels paldies prieks man par iespēju jūs uzrunāt komitejas uh, sanāksmē šodien un apmainīties ar jums viedokļiem. Es uh, uh, ar lielu prieku sadarbošos ar jūsu komiteju prezidentūras laikā. Šī sadarbība ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu prezidentūras veiksmīgu norisi. Pirms uh, turpinu uh, šo vēstījumu. Es gribu jūs informēt par to, kā esam sadalījuši atbildības jomas šodien. Es runāšu par vidi, klimatu un dabas aizsardzību, un mana kolēģe ministre. Uh, kur atbildīga par veselību, labklājību un sportu. Edita Šiper runās par sabiedrības veselību, pārtikas nekaitīgumu un par saistītiem jautājumiem kā ģēmo un veterinārie medikamenti. Es šodien uzstājos kā trio prezidentūras pirmā ministre. Mēs esam trio kopā ar Slovākiju un Maltu, un sadarbība ir mums bijusi izcila. Šī ir viena no vissvarīgākajām Eiropas parlamenta komitejām - vide. Sabiedrības veselība un pārtiks nekaitīgums ir tie temati, kas mm, tiešām būtiski ietekmē Eiropas pilsoņu veselību, drošību un nākotni. Tas nozīmē, ka jūsu darbs ir ļoti būtisks. Man ir prieks konstatēt, ka tik daudzi mani tautieši atbalsta manu viedokli. Pēc 2014. gada vēlēšanām šī komiteja izrādījās vispopulārākā Nīderlandes deputātu vidū. Eiropa saskaras ar milzīgiem izaicinājumiem tādiem kā migrācija un starptautiskais terorisms. Šis ir brīdis, kad Eiropa ir jāparāda, ka tā lielu uzmanību pievērš uh, vērtībām, kas mūs apvieno, un mazāk domā par to, kas mums ir atšķirīgs. Eiropas projektam nav nākotnes bez Eiropas pilsoņu atbalsta. Kā ir teicis Winstons Čērčils, Eiropa ir uh, garīgs uh, jēdziens, bet ja pilsoņi uh, par to nedomās un šis, šis jēdziens nebūs viņu sirdīs, tad tā ies bojā. Mums ir jābūt apņēmības pilniem, domāt un aizstāvēt mūsu pilsoņus. Mums ir jārūpējas par to, lai savienība būtu mūsu pilsoņu sirdīs. Šodien runāšu par četrām tēmām. Uh, klimats, aprits ekonomika, labāks regulējums un ilgspējīga mobilitāte. Pēc tam es pievērsīšos konkrētiem tematiem, kuri būs būtiski mūsu prezidentūras laikā. Mēs vedīsim sarunas ar Eiropas parlamentu par virkni no šiem tematiem. Iepriekšējā Nīderlandes prezidentūra bija pirms 11 gadiem toreiz, manuprāt, ilgtspējība nesaņēma pietiekamu vērtību, vērību, bet kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Eiropas pilsoņi ierosina ilgtspējīgas iniciatīvas un aicina, lai politiķi iet viņu pēdās. Zaļās iniciatīvas arī parādās dažādās jomās. Mēs uh, saprotam, ka ilgtspējīga uh, uzņēmēja darbība un dzīvesveids ir būtiski mūsu planētas nākotnē. Varam teikt, ka beidzot ir pienācis tas brīdis. Uh, doma, ka ekonomika un ekoloģija ir nesavienojamas, ir novecojusi. Es aicinu vecās skolas uh, ekonomistus atzīt, ka Eiropas ekonomika ir zaļa ekonomika. Un es esmu pārliecināta, ka uh, daudzi piekrīt manam viedoklim. Es aicinu veidot veselīgu, drošu un ilgtspējīgu Eiropas nākotni. Tagad pirmais temats - klimata pārmaiņas. Esmu optimiste un es gribu paskaidrot, kādēļ ar vien lielāka ir izpratne par to, ka mums ir jārīkojas steidzami. Vēsturiskā vienošanās par klimatu, kas tika panākta Parīzē, ir visnesenākais piemērs tam. Parīzes, Parīzes vienošanās ir svarīgs izējas punkts Nīderlandes prezidentūrai. 12. decembrī 2015. gadā eh, bija pagrieziena punkts zaļajā vēsturē. Daudzi no jums piedalījās šajā pasākumā. Tas bija liels sasniegums. Pirmo reizi vēsturē ir panākta saistoša klimata vienošanās, un visas pasaules valstis ir apņēmušās dot savu ieguldījumu. Pat ja ne visi Eiropas Savienības mērķi bija izpildīti, esmu pārliecināta, ka šī vienošanās ir līdzsvarota un tālējoša un esmu tiešām lepna ar to, ko mums ir izdevies sasniegt. Eiropas Savienība darbojās koordinētā veidā, un tas noteikti arī palīdzēja sasniegt šo rezultātu. Un tāpat liels ieguldījums bija uh, Francijas uh, prezidentūra šajā COP21 konferencē. Tagad mums ir jāstrādā pie to uh, pie šīs vienošanās īstenošanas un pie detalizētākiem pasākumiem. Parīze nebija procesa noslēgums, tas bija tikai jauns sākums. Un decembrī Eiropadome aicināja komisiju uh, kopā ar padomi izvērtēt COP21 rezultātus. Uh, un to prezentēt Mārta Eiropadomē. Un Eiropadomē ir paredzēts apspriest šos jautājumus un runāt par to, kā rīkoties turpmāk. Es arī vēlos iekļaut darba kārtībā ETS reformu jūnija vides padomes sēdes darba kārtībā. Un es ceru, ka uh, Uh, izdosies uh, apvienot šo pasākumu ar ne ETS uh, priekšlikumiem. Nākamais svarīgais temats ir aprites ekonomika. Eiropas komisijas aprits ekonomikas pakotne ir svarīgs punkts mūsu darba kārtībā. Šīs priekšlikums tika prezentēts decembrī. Uh, Un uh, man, uh, es, mēs atbalstām uh, plašo aptvērumu un visaptverošo pieeju. Mums ir jāizmanto saprātīgi izēvielas, tas nozīmē, ka atbildīgā veidā ir jāizmanto izēvielas un e, enerģijas resursi. Tas nozīmē, ka tāda lieta kā atkritumi vairs nepastāv. Un šāda uh, ekonomika nodrošinās uh, jaunas darba vietas un nodrošinās ekonomikas izaugum, izaugsmi. Un uh, mēs esam paredzējuši enerģiski rīkoties, lai īstenotu komisijas tālējošos priekšlikumus. Mēs esam paredzējuši apspriest uh, Uh, aprites ekonomikas rīcības plānu. Tas tiks apspriest gan vidas padomē, gan citās, uh, citos padomas formātos. Mēs centīsimies arī uh, uzsākt atkritumu likumdošanas pārskatīšanu, lai pēc iespējas ātrāk varētu pabeigt šo darbu kopā ar parlamentu. Es gribētu arī apsveikt Bonafē kundzi par to, ka viņa ir iecelta uh, par uh, referenti šīs uh, reformas sakarā. Nākamais temats - likumdošanas uzlabošana. Tas ir ļoti būtiski runājot par nacionāliem, pārnacionāliem jautājumiem, tādiem kā vide mm, likumdošanai jānodrošina efektīva vides aizsardzība, tai jābūt modernai, konsekventai un viegli īstenojamai. Esmu pārliecināta, ka padome un parlaments uh, ir viensprātis, ka šis mērķis ir būtisks. Nīderlandes un, Nīderlandi un citas valstis uh, atbalsta iniciatīvu Make It Work. Mērķis ir uzlabot vides aizstardzības likumdošanas efektivitāti. Uh, Mēs neesam paredzējuši pārskatīt mūsu pašu izvirzītos mērķus. Gluži pretēji, mērķis ir uzlabot šo mērķu īstenošanu, lai tie tiešām tiktu sasniegti. Kā prezidentjošā valsts Nīderlanda ir paredzējusi organizēt uh, jūnijā vides padomē debats par šo jautājumu. Debašu temats būs uh, kā panākt labākus rezultātus vidas aizsardzībai. Kopā ar citām dalību valstīm mēs esam paredzējuši izvērtēt, kādus uzlabojumus varētu veikt, lai rīkotos vidas aizsardzības interesēs un samazinātu nepie, nevajadzīgo birokrātiju. Un um, noslēgumā gribu runāt arī par uh, Uh, ministru tikšanos par uh, vīdes un transporta jautājumiem, kas notiks Amsterdamā 14. un 15. aprīlī. Mūsu pilsētas saskaras ar vien ar lielāku spiedienu. Mums ir nepieciešami viedi un zaļi risinājumi. Vides ministri it īpaši domās par uh, inovācijām transporta jomā, par Uh, degvielu, uh, kas palīdzētu samazināt CO2 un citus izmešus. Dāmas un kungi, Nīderlande ir paredzējusi arī veicināt programmu īstenošanu tādos jautājumos, kas jau šobrīd ir uz galda. Piemēram, mēs gribam uh, pabeigt sarunas par, e ar Eiropas parlamentu par direktīvu par mm, um, um, mašīnām, kas nav paredzētas ceļu transportam, uh, un par Nacionālo emisiju riestu direktīvu. Šī e, direktīva ir ļoti būtiska, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. E, mēs pateicamies, pateicoties Luksemburgas prezidentūrai, dalību valstis Eh, vienojās par kopējo nostāju decembra vides padome, un mēs vēlētos sākt sarunas ar Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk. Mans mērķis ir panākt vērienīgu un realistisku eh, vienošanos ar parlamentu Nīderlandes prezidentūras laika. Nākamais svarīgais jautājums vides ehm, gaisa kvalitātes ziņā ir Eiro 5-6 regula. Nesenie skandāli. Uh, liecina par to, ka e, daudz ko var uzlabot vēl Eiropas Savienības likumdošanā, gan attiecībā uz standartu noteikšanu, gan arī uz standartu ievērošanas nodrošināšanu. Mēs esam gatavi ar e, jums sadarboties, lai stātos pretī šīm izaicinājumam un panāktu rezultātus. Tāpat uh, gatavojamies uh, izvērtēt uh, um, putnu un dzīvoņu direktīvas pār, uh, uh, veselības pārbaudas uh, rezultātus. Šīs, šie mērķi um, ir svarīgi runājot par uh, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju Eiropai 2020. Mēs arī veidosim kontaktu starp ekoloģiju un ekonomiku. Nīderlanda nav paredzējusi, ka par šo jautājumu mūsu prezidentūras laikā tiktu pieņemti kādi konkrēti lēmumi. Mēs esam paredzējuši uzsākt visā Eiropā diskusiju par to, kā uzlabot uh, Eiropas Savienības uh, dabas aizsardzības likumdošanas īstenošanu. Un uh, Uh, neapšaubot um, uh, izvirzītos mērķus. Nīderlanda atzinīgi vērtē komisijas nodomu likt priekšējais darbības plānu savaļas dabas aiz, aizsardzībai vēršanās pret kontrabandu 2016. gada martā. Nelegālā tirzniecība un uh, malu bedniecība ir ļoti nopietna problēma. Pieeja, ko mēs izvēlēsimies, te jābūt vērstai gan uz piedāvājumu, gan pieprasījumu. Es zinu, ka jūs piekrītat mūsu paustajām bažām labāk īstenojot šos tiesību aktus, iesaistot visas interesētās puses, panāksim daudz uh, asāku fokusu tieši uz izglītošanu, uz apziņas veidošanu, ekoturismu atbalsts tiks nodrošināts spēcīgāk, tiesību, tiesību sargāšana, laba pārvaldība un daudz kas vairāk vajadzīgs, lai efektīvi un koordināti rīkotos šajā jomā. Nīderlanda organizēs starptautisku konferenci Hāgā, kas nāks kā turpinājums šai komisijas iniciatīvai. Mēs turklāt to apspriedīsim arī vides ministru padomē. Nīderlanda lielu daļu enerģijas ieguldīs arī vēl vienas starptautiskas konferences organizēšanā par dabas aizsardzību. Tās nosaukums, t, to organizē starptautiskā vaļu komisija starp, starpvaldību platforma biodaudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu jomā konvencija par starptautisku tirzniecību ar apdraudētajām sugām, augu un dzīvnieku sugām, citas eh, Johannesburgā un bioloģiskās daudzveidības eh, konvencijas pārstāvī Kankūnā. Noslēgumā Lukas. Vēlos strādāt ar jums plecu pie pleca, lai gūtu progresu pie, darbā pie tādiem jautājumiem, kas ietekmē vidi kopīgiem spēkiem varam nodrošināt veselīgu, dzīves cienīgu un drošu Eiropu. Produktīva sadarbošanās ar Eiropas parlamentu un tieši jūsu komiteju šajā darbā ir atslēgvārds. Es patiešām ceru, ka mēs savā lomā kā tāds um, vidutājs būsim atbilstīgi. Mēs, nīderlandieši, kas pazīstami kā tādi, kas nenodarbojas ar lieku uh, runāšanu, bet pieiet lietām praktiski. Paldies! Thank you very much. Lies paldies, saka priekšādātājs ministrei. Nu, tad tālāk varam sākt jautājumu un atbilžu sesiju. Vispirms dosim vārdus koordinātoriem, katram divas minūtes. Vispirms Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāji ministras kundze. Gribēju runāt par diviem aspektiem. Pirmām kārtām uh, vienošanās Parīzē. Tie, protams, ir uzskatām par uh, ievērojumiem panākumiem. Uh, bet mums vajadzētu arī uh, parūpēties par pietiekamām ambīcijām un uh, jādomā ne tikai par energointensīvo rūpniecību un jādomā arī, protams, par labāku ETS, jo komisijai tagad būs jāmēģina īstenot šie tik ļoti ambiciozie mērķi. Ja mēs runājam par slogu sadalīšanu, ir jāparūpēs, lai visas uh, iesaistītās puses būtu gana ambiciozas. Un eh, energoefektivitāte šeit arī ir viens no atslēgas vārdiem. Un, ja mēs runājam par uh, aviāciju, Monreālā būs konference, un uh, tur, protams, ir jārunā ne tikai par emisiju tirzniecību, tur jārunā par stabilizāciju, un mēs tā tad nevaram izslēgt no šīm sarunām veselu uh, tādu lielu jomu, Mm, transporta jomu, un Monreālā ir jāparūpējas uh, par uh, emisijas samazināšanu tālāk uh, gaisa kvalitāte, gaisa uh, kvalitātes uzlabošana, un tas balstās uz Eiropas uh, likumdošanu. Vakardien uh, Vācijā tiesa sprieda, ka ir konkrēti transporta veidi, kas nedrīkst vairs iebraukt pilsētās. Uh, Es domāju, Eiropas Savienībā tas nav uh, labs, uh, tā nav tāda laba zīme, ka mēs, piemēram, nosakām, cik uh, tīram ir jābūt gaisam Eiropas pilsētās, piemēram, nenosakot, kādas mašīnas būtu pieļautas. Tātad emisijas ir jāsamazina jau to rašanās avotā. Un man varbūt jūs kā ministri nav jāpārliecina par saturisko pusi, bet, nu, tagad tā strateģiski domājot. Uh, Eh, gribu pieminēt Alberta Deisa ziņojumu. Mums ir jāatrod kaut kāds risinājums. Un uh, arī jāgarantē par šīm wheel driving emissions, uh, tātad jā, jābūt pietiekam labam risinājumam. Mums vajadzētu dalību valstīm arī atgādināt, ka kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, paldies, paldies arī jums, ministri, par to, ka ieradāties šeit saka Dalīja kundze, un likāt priekšā savas prezidentūras prioritātes, tāpat laikā pārstāvot arī trijo prezidentūras. Esmu no Maltas, un tāpēc arī runāšu tūlīt pat savā, savā valodā. Liels paldies! Pievērsīšos diviem svarīgākiem jautājumiem. Pirmām kārtām gaisa piesārņojums un otrām kārtām siltumnīca efektu izraisošās gāzes un to samazināšana, tīpaši transporta sektorā. Man jāatzīst, ka bija visai sarūktināta, kad izlasīju trio prezidentūru darbu programmu turpmākajiem 18 mēnešiem. Tur jāsaka, uz šiem diviem jautājumiem eh, nebija tikpat kā nekādas atsauces. Saskaņā ar šo programmu, un te nu es citēju Nīderlandes prezidentūras tekstu, jūs piešķiršot atbilstīgu uzmanību komisijas priekšlikumiem par emisiju samazināšanu tajos sektoros, kas nav iekļaut ETS, jeb, jeb emisiju tirniecības schēmā, bet jāsaka, nekāda veida apņemšanos un solījums nedzird par šo jautājumu. Jūs atsaucāties uz minēto jomu arī savās ievad frāzēs, bet jāsaka, visai garāmējoši. 24,3% emisiju Eiropas Savienībā nāk no transporta sektora. Un ja mēs patiešām vēlamies samazināt emisijas, emisijas kopumā, tad tādā gadījumā pirmam kārtam jāpievērš šim sektoram. Es uzskatu, ka prezidentūrai vajadzētu ļoti nopietnu rīcību un pasākumus veikt šajā jomā. Mani jautājumi jums ir šādi. Kādi ir ko, jūsu konkrēti plānotie eh, pasākumi no Nīderlandes prezidentūras puses, lai šo jautājumu, kas saistīti ar sektoriem, kas nav iekļaut ETS schēmā eh, un emisiju samazināšanu? Nu, te es runāju par ceļu transportu, te runāju par slāpekļu oksīdu, eh, cietajām daļiņām un tā tālāk jau ir noteikti pašreizējie līmeņi, bet kas ir, kas ir tas, kas notiek tālāk, ko cil, pilsoņi piedāvā katru dienu, tas ir kaut kas cits. Kā ēnu referente strādāju pie eiro 5, eiro 6 no mūsu politiskās grupas puses, jūs pieminējat arī šo tiesību aktu un gribētu, lai jūs detalizētāk pastāstat, kādas ir jūsu prioritātes šim sektoram un pavisam konkrēti. Okay Ko Nīderlandes prezidentūra ir paredzējusi darīt, kāds ir tās prioritātes eh, šajā jomā? Paldies! Lielas paldies! Tālāk Gerlings kundze EKR grupas vārdā lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Ministrs kundze, priecājos jūs šeit redzēt. Gribu turpināt tēmu, ko saka Mirjama. Es runāju kā referente, kas strādāja pie NEC direktīvas Un gribu jums atgādināt, ka tad, kad runājām, sākām runāt par šo direktīvu iepriekšējā sasaukumā, tad viens no tādiem kopsaucējiem, kopsaucējiem sākumā bija tas, ka gaisa kvalitāte ir kļuvusi tāda sekundāra un svarīgāk it kā ir oglekļa samazinošie tiesība akti. Un mēs tik ļoti esam koncentrējušies uz CO2 samazinošanu, kas, protams, ir pareizi un pamatot, tāpat laikā gaisa kvalitātei neesam piešķīruši pietiekam lielu uzmanību. Jāsaka, manī tāpēc nedaudz sadrūkstināja Nīderlandes prezidentūras prioritāšu dokuments, kur šķiet, ka viņi turpina tādā pašā veidā virzīties uz priekšu, jo gaisa kvalitāte un konkrētāk NEC nesaņem īpašu uzmanību. Nu, jāsaka, viens teikums, nu, pat ne pilns teikums tika veltīts šai tēmai. Un nu, tāpēc es gribētu teikt eh, jums, lūko, lai arī es, ir taisnība, ka mums jārunā ir par kopainu un jāorganizē konferences, kas, eh, protams, ir svarīgs darbs un tā tālāk prezidentūrām, tomēr būtu jāsaprot, ka tās tiek izvērtētas uz konkrēti paveiktā darba pamata. Un, nu, vismaz man šķiet tā, ka. Es zinu, ka jūs, ministre, iz, eh, ka, jūs strādājat Luksemburgas prezidentūras laikā, bet jāsaka godīgi, var jums teikt, ka padomas nostāja, kas tika apstiprināta, tomēr balstās uz vairākumu pozīciju, un tur ir tāpat laikā ļoti tāda skaļa minoritāte arī no mazajām valstīm. Jūsu darbs nebūs viegls šai jomā. Es, protams, esmu gatava ar jums strādāt plecu pie pleca, bet gribētu uzsvērt lūko un arī uzdot jautājumu vienlaicīgi. Varbūt varētu tomēr uh, vairāk sīkāk pastāstīt, kā esat paredzējusi rīkoties padomē attiecībā uz šo nostāju, tīpaši ņemot vērā šos dažādos piesārņotājus un kā šos dažādos viedākus padomē saskaņot, lai varam nonākt pie vienošanās, jo parlaments ir skaidri un gaiši pateicis, ka mums ir jāvirzās uz priekšu lieliem soļiem, to panācām ar plenārsēdē notikušo balsojumu, un mēs esam gatavi sākt sarunas, bet padomu vēl nav eh, gatavu tik lieliem soļiem un progresam. Paldies! Liels paldies! Tālāk Alda grupas vārdā Gerbrandīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Daiksmā kundze, paldies par jūsu uh, tik uh, ilustratīvajiem ievadvārdiem. Un kolēģi par klimatu jau uzdev pietiekam daudz jautājumu. Es uh, tagad gribētu dažus vārdus pateikt par aprītes ekonomiku, vides uh, Padome bija ļoti kritiski noskaņota pret to, ka šis priekšlikums tika atsaukts un uh, Timerman kungs teica, ka padome nu, nevainagojās pārāk lieliem panākumiem. Un, ja mēs runājam, piemēram, par uh, atkritumu pakotni, es ceru, ka tur arī ir sagaidāms labs iznākums, bet es īstenībā esmu vairāk noraizējies par rīcības plānu. Uh, Nu, tā īstenībā ir tikai nokopēta ceļa karte, kas bija sagatavot jau 10. 11. gadā. Es gribēju pavaicāt prezidentūrai, vai padomēji nevajadzētu patiešām, nu, daudz tā aktīvāk elpotu pakausī komisijai, lai tā patiešām pieņemtu šo rīcības plānu, jo tā eh, saskaņā ar McKinsey pētījumu ir iespējams iegūt ļoti daudz tālāk par bio daudzveidību. Luksemburgas prezidentūras laikā padomas secinājumi bija ļoti izcili. Ir ļoti jauka, ka jūs esat gatavi organizēt arī uzklaušanu uzklausīšanu par īstenošanu, bet mēs neatrodamies joprojām uz labā ceļa, un, nu, visas problēmas nav saistītas tikai ar nepietiekamu īstenošanu. Nu, kas notiek lauksaimniecībā? Šeit valda liels sarūktinājums par pieņemtajiem lēmumiem, ko ir mm, paredzējusi darīt jūsu prezidentūra, lai 2020. gadā beidzot būtu sasniegt bio daudzveidības mērķi. Un visu beidzot wildlife noziegumi. Jāsaka, ka 3. martā komisija tieši um, šajā dienā būs sagatavojusi priekšlikumu un varbūt ministrs kundze varētu uh, kaut ko pastāstīt vairāk par šīs konferences mērķiem un programmu un vai padome ir gatava darīt daudz vairāk nekā līdz šim un uh, vajākais ķēdes posms Eiropā īstenībā ietekmē visu ķēdes posmu, stabilitātu un spēku. Nu, varbūt jūs varētu vairāk informācijas sniegt. Paldies! Lielas paldies! Tālāk goja grupas vārdā Anna-Marija Minora. Paldies, paldies, Daiksmas kundze, par jūsu ierašanos. Uh, Es gribēju pavaicāt uh, jūsu ambīcijas par klimata vienošanos. 2016. gadā no komisijas tiek sagaidīti priekšlikumi par dalību valstu plāniem attiecībā uz CO2 samazināšanu. Un Nīderlandē, kā prezidējušai valstī, tā tad ir jāpanāk konkrēti rezultāti. Un Nīderlanda jau līdz šim ir runājusi, ka ir gatava panākt arī ambiciozāku ETS, bet mums patiešām ir jādara ļoti daudz. Nīderlande ir īstenībā uh, pirmā valsts, kam tagad, nu, vajadzēs, jāsaka, ka Nīderlanda ir pirmā valsts, kam ir arī tiesas procedūra šajā jomā, jo Hāgas tiesa um, ir arī tātad pieņēmusi spriedumu par uh, emisiju samazināšanu. Tātad Nīderlanda ir prezidējušā valsts, bet tā joprojām nevar kalpot par labu piemēru šajā jomā. Un jāsaka, ka saskaņā ar uh, Greenpeace rādītājiem uh, lauksaimniecība rada 16,1 uh, megatonu izmešu gadā. Un Es gribēju tādēļ pavaicāt, ko jūs darīsiet, lai eh, Nīderlandē samazinātu CO2 pietiekami ātrā tempā un eh, vai, piemēram, ehm, ar oglēm darbināmo termostaciju sliekšanu te varētu kaut ko darīt. Tālāk, ETS, nu, šī situācija, šī stratēģija pagaidām ir eh, sarežģīta, bet uh, ko jūs varētu darīt lietas labā. Un visu beidzot, kā samazināt izmešu daudzumu transporta jomā. Nīderlanda ir ļoti aktīva tirzniecībā, eksports, imports ir pīlārus, kuriem balstās mūsu ekonomika, bet jāsaka, ka aviācijas sektors un kuģniecība ir viena no lielākajiem piesārņotājiem. Diemžēl klimata uh, līgumā nav atrodams šīs nozars. Vai jūs uh, pievērsīsiet uzmanību arī šai problemātikai? Paldies! Thank you, Imē. Lielas paldies. Un tagad zaļo grupas vārdā Ekaut kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šodien es izmantošu izdevību runāt holandiešu valodā, Ministrs kundze, jā, nu, mums tagad gaida seši uh, sadarbības mēneši. Es gribēju pavaicāt par vairākām prioritātēm. Tik daudz tika teikts par klimatu, bet ir kāds jautājums, kas vēl joprojām nav precizēts. Parīzē mēs teicām, ka mēs vēlamies pat eh, pieņemt vienošanos par pusotru grādu pēc Celsija, Un eh, tā tad eh, vajadzēja izveidot tādu ļoti ambiciozu koalīciju. Mēs bieži vien sakām, ka mēs esam līderi, nu vai tas ir pietiekami atbilstoši tā teikt arī no diplomātiskā viedokļa raugoties, bet tad jūs atgriežaties Brīselē, nu jums ir patiešām rūpīgi jāstrādā, jums ir jāstrādā vaigas viedros, lai panāktu šīs vienošanās. Viena lieta ir kaut ko pateikt un nu, pēc tam eh, to panākt, ir jau pavisam kas cits. Jāsaka, ka mums ir jāparūpējas par par pietiekami uh, labu likumdošanu, jo visi scenāriji eh, tagad galvenokārt ir balstīti uz divu grādu mērķi. Es gribētu pavaicāt, ko jūs esat uh, nodomājuši darīt šajā sakarā tālāk, labāk likumdošanu. Nu, tas, zināmā mērā, ir holandiešu hobijs. Es gribētu teikt, ka Briselē neviens neatbalsta sliktāku likumdošanu. Nekad neesmu dzirdējis, ka kāds teiktu, mēs vēlamies sliktāku regulējumu. Uh, Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties arī ne, nevēlam birokrātiju. Nu, neviens šādu nevajadzīgu birokrātiju nevēlas arī Briselē, bet Nu, mani nedaudz nogurdina šo vārdu atkārtošana, un e, tad tiek radīts tāds priekšstats, ka ir tik šausmīgi daudz nevajadzīgas birokrātijas. Nu, pasakiet, kur tad Briseles dēļ ir radusies šī nevajadzīgā birokrātija. Nu, daži vārdi par Natūra 2000. Jāsaka, ka bieži vien tas arī tā, tiek minēts kā liekas birokrātijas piemērs, bet īstenībā situācija ir tieši pretēja. Jāsaka, ka. Uh, Runājot par tik daudz birokrātiskās logu un vispārējo, jūs eh, radāt iespaidu, ka Brisele, eh, nu, ir tikai tāds birokrātijas šūpels, bet īstenībā valstis arī ir pie daudz kā vainojamas. Ne, viss, kas nāk no Briseles, ir slikts, eh, problēmas lēpjas arī nepietiekamā īstenošanā. Tālāk par uh, gaisa kvalitāti, par transportu. Jūs teicāt, ka jūs gatavojaties pie tā strādāt transporta ministru neformālajā padomē aprīlī. Bet jāsaka, ka Eh, vides eh, padomē arī ir jāpieņem lēmums par tīrām tehnoloģijām. Ir daudzas automašīnas, kas eh, īstenībā ir ļoti piesārņojošas. Nu, to atlikt līdz aprīlim man šķiet visai dīvaini. Un tālāk aviāciju jūs nemaz nepieminējāt, nu tikai tā garām ejot, bet mums ir jāsarunājas arī ar IKEO. Ko jūs darīsiet, lai Eiropa septembrī Monreālā pietiekam labi varētu savu balstu padarīt dzirdam. Thank you, Imē. Liels paldies. Un tagad pēdīčīnī kungs F FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju runāt par gaisa kvalitātes direktīvu. Vairāk nekā 4300 cilvēku mirst pāragri tieši šīs problēmas dēļ. Un šai ziņā, nu, viena no problemātiskajām valstīm ir uh, tieši Itālija, un tāpēc esam nobažījušies par šo direktīvu. Un tāpēc mums šķiet, ka tādas, nu, kaut kādas sekundāras darbības un atsevišķi pasākumi neko nevarēs panākt. Ir vajadzīga sistemātiska darbība. Mēs piedzīvam to, ka Itālijas pilsētās tiek veikti kaut kāda krīzes pasākuma pa brīžam un tam līdzīgi, bet problēma tādējādi vienkārši tiek novirzīta gaisa kvalitāte, degvielas kvalitāte. Mēs uzskatām, ka šobrīd pietrūks politiskās gribas šīs problēmas risināšanai. Un to mēs skaidri un gaiši redzam arī darbā pie šīs konkrētās direktīvas. E ENC. 75% samazinājums bija plānā. Tālāk samazināts tas tika jau uz 55% parlamenta plenārsēdē. Padomu vispār vēlas tikai 48% un šie, šīs, šie procent, šīs procentu likmes atbilst 160 tūkstošām nāves gadījumu, papildus nāves gadījumu, kas mirst smoga rezultātā. Jūs vidas ministru padomas vārdā teicāt, ka vēlaties būt ambiciozāk. Arvien biežāk dzirdam šādus vārdus - ambiciozs, ambīcijas un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka realitātē mēs neredzam to piepildāmies. Realitāte ir pavisam citādāka Mēs vēlamies labāku gaisa kvalitāti, un tas jau viss ir ļoti jauki. Bet kāda ir fakti? Ir vajadzīgi fakti, un šobrīd netiek īstenot pietiekami daudz mērumu pasākumu, pat lai atbilstu Pasaules veselības organizācijas pamatnostādnēm. Un tāpēc mans jautājums jums, kā Nīderlandes prezidentūrai, tā šāds. Kādus mērus grasaties īstenot, lai sargātu pilsoņu veselību gaisa kvalitātes jomā? Jeb, vien, jeb vai tiešām jūs vienkārši kārtējo reizi tikai izteiksiet tukšus vārdus un nedarīsiet neko? Mēs, kā jau teicu, runājam par 160 tūkstošiem nāves gadījumu Eiropā vien, un tā tas turpināsies, ja nekas netiks darīts liepas lab, lietas labā. EFN grupas vārdā Durā, Durnāno kundze. Jūs savā, e, savos ievadvardos atsaucāties arī uz enerģijas pakotni Divi no šiem trim mērķiem ir saistīti ar atjaunīgajiem enerģijas resursiem, bet tāpat laikā tur nav juridiski saistoši ierobežojumi. Pēc Parīzes COP21, eh, nu vai jums nešķiet, ka šāda veida mēru pieņemšana nepalīdzēs spēcināt mērķus, kas tur tika noņemti? Un turklāt, kam tad nāks par labu šāda veida uh, stratēģijas un atskaits iespējas, ja konkrētie mērķi, kas tiek noteikti nākotnē, tikai un vienīgi ir brīvprātīgi pēc sava rakstura. Es domāju, ka jādomā ir par to, lai būtu tiesību aktu, nodrošināt tiesību aktu saskaņotība eh, vidas aizsardzības jomā, citādi tas tikai paliks tādā vēlamā līmenī. Ja runājam par emisijas kvotām un to tirdzniecības schēmu, vai jūs atceraties, ka ka, piemēram, pavisam nesen mums notika krīze, un visu šīs kvotas nepanāk eh, vēlamo. Visu šī sistēma, ņemot vērā tās pašreizējās cenas, ir neefektīva. Pagājušajā gadā lauksaimnieku forums eh, klimata pārmaiņu apkarošanas jomā runāja par lauksaimniecību un to, ko lauksaimniecība varētu darīt lietas labā. Ko jūs grasāties darīt, lai mazie lauksaimnieki tāpat laikā neizjustu slogu visu šāda darbību rezultātā salīdzinājumā ar lielajiem lauksaimniekiem. Un visbeidzot par kuģniecības piesārņojumu, vai jums nešķiet, ka vajadzētu eh, nodrošināt testēšanu šai jomā, piemēram, Ziemeļa jūrā, un vai jūs grasties atbalstīt jaunās uh, tehnoloģijas cīņā pret okeānu piesārņošanu? Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nu, un lūk, tagad došu vārdu atkal ministriem, ministrei. Desmit minūtes atbilžu sniegšanai, un pēc tam būs otrs jautājuma rauns. Paldies priekšsēdētāji! Darīšu visu, kas manos spēkā, lai iekļautos arī jūs norādītajā laika limitā. Sākumā labprāt atbildēšu uz Līzes kunga jautājumu. Es nevarēšu atbildēt uh, uh, vācu valodā uz visu jautājumu, bet nu mēģināšu kaut nedaudz, kaut daļiņu pateikt vāciski. Tad, kad mēs bijām Parīzē, uh, Eiropas Savienības delegācija īstenībā nu, līdz pēdējiem brīdim mēģināja arī kuģniecību un aviāciju e, iekļaut šajā e, nolīgumā. Tas mums ir ārkārtīgi aktuāli un es jums piekrītu, ka tas patiešām e, ir nozīmīgi mūsu kopīgai pozīcijai arī IKO un Monreālā, lai varētu vienoties par kaut ko tādu patiešām veiksmīgu. Tad, kad parlamentā tiek runāts par aviāciju un kuģniecību, kas ir jāiekļau šajā nolīgumā, tad, protams, jums ir pilnīga taisnība, un tā ir arī padomas pozīcija. Um, um, try... Tālāk turpināšu angliski, ja piekrītat. Līsas kungs, jūs runājāt arī par to, kā mēs uztveram diskusijas mm, un jāsaka, nu, jāsaka, tas viss ir jūsu rokās, viss ir atkarīgs no parlamenta. Ja parlaments piekritīs ārdējā priekšlikumam, tad tādā gadījumā komisija varēs turpināt darbu plānotā veidā. Tāpat laikā, ja plenārsēde savā balsojumā šī mēneša beigās atbalstīs e, iebildumu rezolūciju par otru ar DA pakotni, tad tādā gadījumā komisijas rokās būs tālāk rīkoties, jo tai būs jāliek priekšā jauns um, dokuments. Tātad, ja šāds scenārijs izpildīsies, tad mēs esam gatavi, un to var jums apliecināt, um, nodrošināt turpmāko spoļu, soļu spēršanu, bet mūsu kopējais mērķis taču ir pēc iespējas ātrāk um, uzsākt šīs jaunās testa procedūras. Es domāju, ka tas ir svarīgākais. Tālāk vēlos atbildēt jautājumu ko uzdeva Dalīkundze. Jūs vēcājāt, ko paredzēts padomē darīt par tām, tiem sektoriem, kas nelīdzdarbojas ETS schēmā, ņemot vērā uh, Mm, laika grafikus. Nav paredzēts, ka padomē tiks veikts kāds būtisks apjomīgs darbs pie satura, bet ja šis priekšlikums nāks klajā savlaicīgi, un es tiešām uz to arī ceru, tad tādā gadījumā mēs uzaicināsim komisiju to prezentēt eh, jūnija vidas ministru padomē, un tādā gadījumā lūksim ministrus, uh, nu, strādāt arī pie saiknes starp šo priekšlikumu un ETS priekšlikumu, jo pilnīgi noteikti saprotu, kāpēc jūs pievēršaties arī šiem ārpus ETS palikušiem sektoriem, bet saikne, protams, te pastāv. Tas man jāsaka ir pilnīgi skaidrs. Dalī kundze tāpat arī vaicāja, ko plānojam darīt attiecībā uz Eiro 5-6. Zinu, ka Eiropas parlaments pirmām kārtām vēlas nobalsot, par to jau runājām, par RDA pakotni, to paredzēts 19. janvārī, un tad pēc plenārsēdes balsojuma parlaments pieņems lēmumu par to, kā turpmāk strādāt ar šo dokumentu, un kā jau teicu, viss ir jūsu rokās, bet mēs esam gatavi palīdzēt sarunu vešanā. Tālāk. Vēlos atbildēt Gērlings kundzei. kā vēlamies e, palielināt e, ambīciju līmeni attiecībā uz nekdirektīvu un testēšanu. Jūs jau norādījāt, ka viegli nebija nonākt pie padomas nostājas decembrī vidas ministru starpā. Nu, un, protams, man kā tādam sarunu vedējam, kā vidutājam padomē, e, protams, līdz ar to tiek dots zināms mandāts un pie tā arī strādāšu pirmā trilogu laikā kopā ar jums, kopā ar Eiropas parlamentu, mēs izpētīsim visas iespējamās eh, variācijas, scenārijus, lai varbūt nonāktu pie vienošanās pirmā lasījumā. Tas būtu eh, ļoti labi, uz to ejam. Un runa jau nav par to, cik daudz vārdu ir tekstā. Mm, nu, nav jau, ja, vēl, ja, ja kaut kas ir svarīgs, tad to var pateikt arī dažos vārdos, un jums ir pilnīgi taisnība, šis jautājums ir svarīgs. Te mēs nerunājam tikai un vienīgi par ideāliem sabiedrībā un, un kaut kādām augstām, augstiem plauktiem. Nē, ir vajadzīgi rezultāti, jā. Un es domāju, ka šī ir joma, kurā mums izdosies panākt arī rezultāts. Nu tad eh, centīsimies pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos. Jūsu otrs jautājums attiecās uz plāniem. Es šķiet, nu pat atbildēju uz to jau īsumā zelf in mijn eigen taal. Un tagad atkal atbildēšu savā dzimtajā valodā. Ļoti jauki, ka tas ir iespējams. Gerbradīkungs uzdeva jautājumu par šo pārbaudi, par fitness check, lai varētu uzlabot īstenošanu, eh, par dzīvotņu direktīvu. Un tagad eh, Eikhauta kungu virzienā skatos, viņš arī to pieminēja, un ir jāparūpējas, lai arī bio daudzveidības jomā Eiropa kaut ko darītu, un ziņojumi, kas ir pieejami, to pietiekam labi ilustrē. Ņemot vērā diskusijas padomē, var secināt, ka visi vēlas patiešām sasniegt ambicios bio daudzveidības mērķis, arī mērķi tiek atbalstīti. Uh, runājot arī par um, dzīvotņu direktīvu, un mēs tāpat arī redzam, ka ir vairāk iespēju um, pateicoties efektīvai likumdošanai. Eikhat kungs šeit minēja kādu piemēru, uh, Eh, kas pierāda, ka nu, nevienmēr likumdošana tiek īstenot pietiekami efektīvi, bet es gribētu norādīt uz kādu izņēmumu. Eh, Nīderlandē, piemēram, eh, Nīderlandes rietumos mēs vēlamies īstenot ļoti lielu dabai veltītu projektu, un jāsaka, ka Eh, mums eh, tur ir jāparūpējas, lai saldūdens kļūtu par eh, sālsūdeni. Un, nu, tas Nīderlandē ir ļoti tipiski, bet dzīvotņu direktīva mūs kavē šajā iniciatīvā, jo gadu gaitā šeit ir uh, sāku, sācis um, augt kāds augs, kas tagad ir aizsargāts. Un ja mēs vēlamies patiešām tā pietiekami uh, labi īstenot šos projektus un visu sistēmu īstenot, nu tad uh, īstenībā likumdošana mums šeit rada problēmas. Un, protams, par šādām diskusijām ir Šīm diskusijām ir jānotiek un mums ir jāaizsargā bio daudzveidība un es domāju, ka, uh, protams, nevajadzētu atteikties no mūsu ambīcijām un mums ir uh, jāiesaistās tādās atklātās debatēs arī ar zinātnisko kopienu, lai, piemēram, tie mērķi, ko likumdošana kavē izpildīt, patiešām būtu izpildāmi. Uh, Un uh, padomē un parlamentam noteikti netrūkst ambīciju. Gerbrandī kungs arī runāja par uh, aprits ekonomiku. un rīcības plānā ir uh, vairāki priekšlikumi, lai varētu arī labāk īstenot šīs aprits ekonomikas uh, nostādnes un uh, Mūsu prezidentūras laikā, protams, būs arī diskusijas par šo pakotni, un mēs vēlamies arī e, runāt par rīcības plānu, un e, arī parlamentām kopīgi ar komisiju šeit būs jāspēlē savu lomu. Un mums arī vajadzētu parūpēties, lai šis darbs turpinātos arī pēc tam, kad būs beigusies mūsu prezidentūra. Mēs varam uzsākt šīs diskusijas, tās virzīt tālāk, un, manuprāt, patiešām ir jādomā arī par plānu kopumā tādā ilgākā termiņā ir arī tā tad jāizmanto šī brīža piedāvātās iespējas, un mēs arī koordinēsim uh, padomē notiekošo mēs uh, debatēsim ar citām dalību valstīm, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nonāktu pie tāda kopsaucēja padomē, lai varētu pierādīt, ka ambīcijas un realisms var iet uh, roku rokā. Gebrandī kungs arī uh, man uzdeva jautājumu par konferenci, ko esam paredzējuši organizēt. Uh, Es esmu pārliecināta, ka patiešām mums ir pie tā aktīvi jāstrādā un uh, noteikti mūsu prezidentūrai šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tālāk Mināra kundzes jautājumi. Viņa ļoti daudz teica par uh, Nīderlandē uh, pieņemtajiem lēmumiem. Uh, bet es negribu tam pārāk daudz pievērsties. Es tagad neesmu uh, šeit uh, uzstājusies kā nacionālā, kā Nīderlandes ministre. Es pārstāvu 28 dalību valstis, tādēļ būs, nu, ne, neatbilstīgi tagad iesaistīties tādās nacionāli iekrāsotās debatēs. Jūs uzdevāt arī jautājumu par uh, mūsu nolūkiem attiecībā uz Parīzes nolīgumu un kā mēs turpināsim strādāt šajā jomā. Oktobrī mēs jau vienojāmies par kopīgu pozīciju un uh, marta padomē mums ir uh, paredzēts arī runāt par aktivitātēm pēc Parīzes. Domāju, ka noteikti mēs šeit varēsim arī sagatavot tādu ceļa maizi nākamajām padomēm. Domāju, ka tas noteikti ir uh, svarīgs solis, jo mums ir arī jāturpina tātad strādāt ar Parīzi jau viss nav beidzies tālāk. Eikhaut kungs. Jā, Protams, mēs arī vēlamies, lai regulējums būtu labāks. Es ceru, ka šādu atbildi jūs pieņemsiet. Jā, mums tas ir eh, jāpātrina, tempam ir jābūt. Un martā mēs runāsim arī par uh, pakotni, par tās īstenošanu, bet arī par iznākumiem. Mēs esam redzējuši, nu mēs saprotam, ka 2018. gadā notiks tāda kā atskaitīšanās, inventarizācija un tam, protams, ir uh, jāpaliek mūsu darba kārtībā. Tagad visu beidzot, priekšsēdētāji kungs. Atbildēšu Pedičīnī kungam un es vēlētos teikt, uh, Es vēlētos teikt, ka gaisa kvalitāte pilsētās patiešām ir ārkārtīgi aktuāls temats un dalību valstīm ir tātad jāizteno regulējums bet jūs būsiet noteikti dzirdējis, un es arī jūs iepazīstināju ar, ar prezidentūras, ar padomes uh, darba programmu. Mēs strādāsim roku rokā, un es ceru, ka galu galā gaisa kvalitāte visiem pilsoņiem būs labāka. Liels paldies par uzmanību, un atvainojos, ja nu, mana uzstāšanās ilga nedaudz vairāk kā paredzēts. Paldies, saka priekšsēdētājs, nu, nekādu problēmu. Mēs ar prieku uzklausījām jūsu atbildes. Tagad būs otrais jautājums jautājumu rauns. Bet lūkšu kolēģiem nerunāt ilgāk par uh, minūti. 15 kolēģi vēlas runāt un ir ierobežots laiks atbildēm. Norberts Līns tagad lūdzu. Paldies. Uh, Priekšsēdētāja kungs, ministres kundze. Es gribēju vēl par biodaudzveidību runāt. Aikhauts un Gerbrandī jau pieminēja šo jautājumu un jūs pieminējāt arī refit procesu un šo tā tad no dabas aizsardzības direktīvas atbilstības pārbaudi, un, ja pareizi sapratu no jūsu atbildēm, nu, jūs gandrīz vai gribētu pārstrādāt šīs dabas aizsardzības direktīvas. Uh, Būsiet eh, varbūt dzirdējis, ka decembra beigās komiteja nobalsoja ar lielu balsu pārsvaru pret šīs direktīvas pārstrādi. Mēs vienkārši vēlamies labāku īstenošanu dalību valstīs, tādēļ es augstu vērtēju to, ka ir paredzēts organizēt konferenci par šo tematiku, ka ir paredzēts turpināt diskusijas, bet ja jūs varētu precizēt, eh, ko jūs īsti par to domājat, būtu pateicīgs. Paldies! Thank you very much. Seb Dans. Paldies, Seb Dans. And thank you. Paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies, uh, ministras kundze, par jūsu uh, komentāriem. Mani iedrošina tas, ka vēlties panākt rezultātu runājot par nacionālo emisiju griestiem, bet, kā jau tika norādīts, ir vērojams atšķirības starp parlamenta un parlamenta padomes uh, nostāju, kas ir, uh, kā jūs teicāt, pamats uh, trialogas sarunām. Eh, ir atšķirības gan attiecībā uz noteiktiem mērķiem, gan arī uz um, manevrēšanas iespējām, kas um, ir paredzēts dalību valstīm padomas nostājā. Bet kā tas saskan ar jūsu teikto par labāku likumdošanu, ja mēs piešķiram šādu lielu elastību, rīcības brīvību, lai izvirzītu eh, sasniegt izvirzītos mērķus, tad mēs nenodrošinām labāku uh, Uh, likumdošanu, bet gluži pretējo. Un uh, būtībā tad tas notiek uz uh, regulējuma likumdošanas kvalitātes rēķina un mazina šīs likumdošanas ietekmi un efektivitāti. Ko mēs varētu darīt, lai šo situāciju labotu? Julija Gerlinga. Nu jā, vienmēr ir tāds vilinājums runāt par šiem emisijas emisiju sliekšņiem, bet nu, mēs pie tā atgriezīsimies vēlāk. Bet tagad par dzīvotņu direktīvu un par šo efektivitātes pārbaudu es gribēju piesaukt arī klimata pārmaiņas un uh, to izpausmes, ko konstatējam uh, šajā ziemā, piemēram, uh, ievērojamie plūdi, kas skar uh, daudzas uh, apdzīvotas vietas. Tāpat ir ļoti uh, silta ziema, ir uh, karstuma rekordi sasniegti ziemā un, un uh, ļoti intensīvi lieti. Bet uh, jautājums arī par to, kā šī direktīva ietekmē mūsu uh, spēju um, novērst plūdus un kā tas viss sasauc ar jūsu direktīvu, kā mēs uh, varētu dzīvotņu direktīvu izmantot, lai uh, rastu um, klimata pārmaiņu un negatīvos ietekmes mazināšanas pasākums. Uitemā kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu sveikt ministras kundzi šeit vidus komitejā. Es eh, tātad eh, daži piemēri par to, kā uzlabot likumdošanu lauksaimniecības jomā. Piemēram, at, atļaut izmantot uh, augu aizsardzības līdzekļus ar um, mazu risku. Nu, mēs nevaram pilnībā atteikties no auga aizsardzības līdzekļiem, bet mēs varam ievērojami samazināt to izmantošanu un samazināt apdraudējumu videi un um, cilvēku veselībai. Bet pašreizējais regulējums ir tāds, ka atļauju saņemt ir ļoti grūti. Uh, Es esmu ekspertu grupā, kas izvērtē šo situāciju un piedāvās um, uh, risinājums, kā vienkāršot šo regulējumu, bet es gribētu dzirdēt, ko ir paredzējis darīt prezidentūra. Tālāk aprites ekonomika. Uh, jā, šeit ir daudz uh, inovāciju, liels potenciāls, uh, piemēram, uh, Uh, iespējas aizstāt uh, mākslīgos mēslus ar kūtsmēsliem un vēl citi pasākumi, un es gribētu zināt, kā paredzēts ir izmantot šo potenciālu. Paldies, saka priekšsēdētājs Ekas kundze. Nē, es atvainojos Ekas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ministrs kundze, ka esat pie mums atnākusi. Ir ļoti svarīgi domājot e, par to, ka esam paredzējuši SASO konferenci par nelegālu tirzniecību ar dzīvniekiem un to izstrādājumiem. Šī ir ļoti negatīva ietekme. Tāpat arī uh, vaļi ir šādi dzīvnieki, bet eh, ņemot vērā lielo piesārņojumu okeānos, visas vaļu sugas ir apdraudētas par spīti eh, starptautiskās tiesas lēmumam tomēr ir paredzēts Fāroe salās, Fēru fēr salās, um, it kā zinātnisku apsvērumu dēļ veikt val, vaļu medības, bet uh, Japāna neklausās protestos, ko mēs varētu darīt, lai apturētu šo vaļu slaktiņu. Šleka kungs. Paldies priekšsēdētāji jāsveicu jūs ministrs kundze, es sēžu šeit. Man e, ir prieks par to, ka jūs e, norādījāt, ka aprits ekonomika būs viens no e, svarīgākiem tematiem jūsu prezidentūrai. Nu, mans jautājums ir šāds. Mērķis ir samazināt resursu izmantošanu, veicināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Protams, tas ir ļoti labi, bet nevar pieļaut, ka atkārtotā pārstrāde notiek tikai nu, pārstrādes dēļ, tīte, īpaši attiecībā uz bīstamiem atkritumiem. Ņemot vērā septīto vides rīcības programmu, ir paredzēts izmantot neta, netoksiskos atkritumus uh, izēju uh, vielu ražošanai Pagājuši gadu komisija ierosināja izmantot PBC un ftalātu bāzes uh, atkritumu pārstrādāšanu īpašās rūpnīcās Un tas tika darīts, lai konkurētu ar lēto importu no Āzijas valstīm, un parlaments atbalstīja komisijas priekšlikumu. Mums, diemžēl, nebija veto tiesības šo projektu var apturēt tikai dalību valstis. Un šo jautājumu paredzēts izskatīt 2016. gada martā. Ir arī vielas, kas es ceru, ka šīs vielas neapdrauda uh, reprodukciju, ka tās nav reproduktīvi kaitīgas, bet pretējā gadījumā vajadzētu apturēt šī procesa attiecībā uz PVC. Sī, grazie, prezidente, benvenuta ministro. Paldies, priekšsādātājas. Uh, eh, gribu sveikt ministrs kundzi un teikt, ka mēs uh, ļoti augstu vērtējām uh, jūsu valsts atšķirīgo nostāju attiecībā uz emisiju uh, mērķu uh, divkāršošanu un uh, attiecībā uz 50% samazinājumu. Mūsu komiteja šo ierosinājumu jau ir noraidījusi, bet notiek liela lobēšana, to īsteno gan rūpniecības pārstāvi, gan dalību valsts, lai šo situāciju atkal mainītu. Es gribētu jautāt jums. Mēs ceram, ka plenārs sēde noraidīs šo priekšlikumu, vai jūs varat mūs informēt, ko ir paredzējis darīt prezidentūra, lai nodrošinātu to, ka tiek iesniegts pēc iespējas ātrāk jauns priekšlikums, lai mēs varētu eh, tikt galā ar veselības un vides izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Tālāk par emisiju, tirzniecības sistēmu un uh, Eh, direktīvas projektu, pie kā sāksim drīz strādāt. Protams, šie lineārie pasākumi ir eh, nepietiekami, lai izvirzītos emisiju samazināšanas mērķus sasniegtu. Ko prezidentūra ir paredzējusi darīt, lai mēs eh, izvirzītu vērienīgākus mērķus? Paldies, tagad vārds Jālka kungam. Madame la ministre, parmi les. Jāklakungs, ministrs kundze runājot par fosīlo kurināmo, kas vēl būs ilgi nepieciešama, izdevīgāk ir izmantot dabas gāzi un tā veido 25% no enerģijas. Ir ļoti būtiski nodrošināt piegāžu drošumu sarunās ar partneriem. Lielākais piegādātājs mums ir. Uh, Krievija un tādēļ, uh, lai uh, gadā, gādātu par piekāžu drošību, Polijā tiek veidots um, sašķidrinātās gāzes termināls, lai varētu gāzi piegādāt no visas pasaules, bet tāpat laikā ka eh, ņemot vērā to, ka Katāras loma arvien vairāk pieauga des, pasaules destabilizēšanā, tad šis Krievijas jautājums kļūst arvien aktuālāks. Nord Stream 2 līgumu ir parakstījusi Krievija, Vācija, Francija, apvienotā karalīste ir paredzēts uh, Eh, tāpat veidot gāzes vadus starp Baltkrieviju un eh, Poliju un uh, South Stream, kas diemžēl ir uh, iesaldēts jautājums, vai jūs atbalstīsiet uh, Nord Stream 2 un arī gāzes vadu starp, starp uh, Baltkrieviju un Poliju, un vai jūs arī atbalstīsiet South Stream projektu turpmāk attīstību? Paldies, tagad vārds Grostets kundzei. Nē, o, Vēnikungs uzstāsies. Paldies! Par šo Ievadu es runāšu ungāru valodā. Ministrs kundze, jūs skaidri runājāt par šiem mērķiem, jūs teicāt, ka Parīzes konference bija pagrieziena punkts. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, kādus konkrētus pasākums esat paredzējuši veikt pēc Parīzes konferences COP21? Un mēs vēlētos redzēt konkrētākus priekšlikums, jo ir šis 40% mērķis, ko Eiropas Savienība apstiprināja Parīzē. Kādi instrumenti ir paredzētā īstenošanai? Un es vēlētos arī redzēt, lai šis loks tiktu sadalīts samērīgi Eiropas Savienības ietvaros un ir jādomā par uh, arī tiem sektoriem, kas nav iekļauti emisiju tirzniecības sistēmā. Nākamais runātājs ir Brankungs par biomasu Nīderlande un tāpat kā apvienotā karalīste importē lielā apjomā koksnes biomasu. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas saimnībai būtu jāregulē biomasas imports un jāiekļauj arī ilgtspējības kritēriji? Tas īpaši ir būtiski ņemot vērā to, ka mēs esam paredzējuši iekļaut LULUCF uh, mūsu klimatu un enerģijas uh, ietvarā. Paldies, tagad vārds Selimoviča kungam. Paldies, ministrs kundze, paldies par to, ka esat pie mums atnākus, ka mums ir iespēja uzdot jautājumus. Man ir jautājums par ļoti pazīstamu, bet, eh, nu, novārtā atstātu parādību, proti par mm, piesārņojumu, eh, kas saistīts ar medikamentu ražošanu Eh, tajās valstīs, kur šie medikamenti tiek ražot. Lielākoties tie tiek ražot Ķīnā, Indijā un dažreiz arī Mongolijā. Un tajās valstīs vides standarti ir nepietiekamā līmenī. Šīs medikamentu ražotnes nodara milzīgu kaitējumu gan cilvēku veselībai, gan videi. Es gribētu jautāt, vai šie jautājumi ir jūsu darba kārtībā un kā esat paredzējuši tos risināt. Paldies. Tagad Asel Kampas kundzei vārds. Paldies, jā, gribēju jūs sveikt ar prezidentūras uh, uzsākšanu. Ministres kundze, jūs teicāt, ka, protams, Nīderlandē šī komiteja ir ļoti, ļoti tūs sirdī. Protams, tas nav nekāds brīnums. Ir ļoti ļoti mm, eh, liels iedzīvotāju blīvums, daudz automašīnu, mums arī mm, ir ļoti daudz vistu un kazu, pat vairāk nekā citās vietās pasaulē. Bet, nu, tagad eh, pie lietas, tā tad jāsaka, ka ļoti daudz mērķi arī attiecībā uz gaisa kvalitāti nav sasniegti. Mēs atkal dzirdējām par pārkāpumiem, par to bija rakstīts pat avīzēs šonedēļ, bet ministrs kundze, kā jūs pārliecināsiet citas valstis, uh, ievērot mērķus un normas, ja jūs paši tās nevarat ievērot Nīderlandē? Un kā jūs arī varēsiet pietiekami. Uh, būt pietiekami pārliecinoši eh, sarunās ar komisiju, runājot arī par kaitīgo vielu izmešiem, tika noteikti eh, dažādi mērķi un ambīcijas, bet eh, pēc tam pēc trim gadiem komisija neko nedarīja, bet tikai visu atkal novilcināja un jāsaka, ka ir ļoti daudz kaitīgu vielu kas nodara kaitējumu gan uh, cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Es ceru, ka jūs patiešām kaut ko darīsiet prezidentūras laikā. Un, protams, arī dalību valstīm kaut kas ir jādara, uh, lai aizliegtu šīs te vielas, bet, uh, ja tās mēģina kaut ko darīt, tad komisija, piemēram, nu tām sprauž eh, sprungus uh, riteņos, tā ko tas notika Francijas sakarā, kā Nīderlanda atbalstīs šīs valstis. Un tālāk mēs gribētu arī dzirdēt kā neizmantot eh, tādus eh, vielas, kas varētu arī būt eh, iespējami kancerogēnas, un es gribētu patiešām, lai komisija arī neapdraudētu sarunas par TTIP. Ceru, ka jūs būsiet pietiekami ambiciozi un neļausiet, lai komisija multinacionālu uzņēmumu spēku uzskatīt par svarīgāku nekā, piemēram, vidi. Uh, Miss Sommer. Liels paldies, Somers kundze. Paldies, uh, labdien, ministras kundze. Es gribēju jautāt par tā saucamām invazīvām sugām. Neilgi pirms uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām ministru padome vienojās par regulu, bija paredzēts, ka komisija sastādīs šādu invazīvo sugu sārakstu, un pirms tas tiek darīts, ir nepieciešams pieņemt um, deleģēto aktu, bet ir nepieciešams uh, veikt arī ietekmes novērtējumu. Bet komisija nedarīja visu to, kas ir paredzēts, bet vienkārši sastādīja 32 invazīvo uh, sugu sārakstu, balstoties uz dalību valstu veikto riska analīzi, bet tāpat laikā no šīm 3, 23 uh, sugām uh, eh, 17 sugas ir uh, tādas, kas uh, apdraud uh, īriju, kas atrodas uz salas, un nevar teikt, ka tas būtu aktuāls visai Eiropas Savienībai. Un uh, šajā darbā ir pilnīgi ignorēta vides, Eiropas vides aģentūra, un mēs esam iebilduši pret šādu rīcību, bet komisija nav gatava atsaukt šo sarakstu un uh, Um, arī veikt uh, riska analīzi, un mēs uh, saskatām problēmu, ka šajā sarakstā ir iekļautas sugas, kas neapdraud no zinātniskā viedokļa vidi, tās arī nav nekādas jaunas uh, sugas, bet trūkstai pašā laikā šai sarakstā tādu sugu, kas ir tiešām bīstamas, kas rada apdraudējumu vai ir kaut kas jau apspriests padomē par šo situāciju, vai komisija tiks saukta pie kārtības, vai ne? Paldies! Un pēdējais Flanagan kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kungs, par interesanto prezentāciju. Īrijā ir milzīgas problēmas ar plūdiem, un it īpaši šī ņemot to, ka jums ir pieredze ar ūdens uh, masu pārvietošanu un ierobežošanu, jo jūs cīnaties pastāvīgi pret jūras, es gribētu zināt, kā jūs nodrošināt uh, dzīvotņu aizsardzību un visu priekšrakstu izpildīšanu. Ai, Un uh, īrijā savukārt um, visām pašvaldībām ir piekodināts neizmantot Eiropu, kas varētu radīt uh, milzīgus uh, sarežģījumus un ir jāievēro dzīvotņu direktīva. Un īrijā mēs piedzīvojam. Um, Uh, neparedzētas sekas pazūd pat, uh, izzūd pat noteiktas putnu sugas, uh, be, lai gan dzīvotņu direktīvas rezultātā tas notiek, kaut gan sākotnējs mērķis bija saglabāt floru un faunu. Es esmu šo jautājumu uzdevis vairākiem, neesmu nekad saņēmis atbildi, varbūt jūs varētu uz to atbildēt. Paldies. Paldies, Flanagan kungs. Jāsaka, situācija Eiropā pilnīgi noteikti ir atšķirīga, nu, ziemeļos, dienvidos un tā tālāk, un arī, nu, tūlīt padošu vārdu ministrei. Un lūk, viņi pastāstīs, ko, ko viņi sadzirdējusi teiktajā. Pirmkārtām priekšsādātā liels paldies! man jāsaka, tiešām ļoti plašs jautājumu lokus. Centīšos darīt visu, kas manos spēkos, lai atbildētu uz šiem jautājumiem pēc iespējas precīzāk. Pirmām kārtām jautājums no Dansa kunga par elastību nek direktīvā. Nu, jāsaka, šī elastīguma ieviešana var novest arī pie labākas īstenošanas. Tas, nu, būtu nenozīmē, ka tas rada kaut kādas problēmas konkrētās dalību valstīs. Un tas vienkārši atkarīgs no perspektīvas, kā jūs skatāties uz šo lietu, un domāju, ka ir svarīgi nonākt pie kopējas nostājas un attiecīgi pēc tam rīkoties. Tagad viss atkarīgs no diskusijām parlamentā, lai redzētu, cik tālu varēsim iet. Hautemas kungs arī uzdeva vairākus jautājumus kas man šķita, nu, tādi jau dzirdēti, jo ļoti daudzi temati ir uh, saistīti ar uh, maniem uzdevumiem, ko kādreiz veicu kā uh, lauksaimniecības ministre. Tātad ir e, jādomā par e, pesticīdu izmantošanas samazināšanu, un tas arī sasaucas ar aprits ekonomiku. Būtu ļoti interesanti to aplūkot tieši caur šo prizmu un padomāt, e, ko ir iespējams darīt dalību valstu līmenī, lai varētu pietiekami inovatīvi rīkoties. Uh, okay. Tālāk turpināšu angliski. Un atbildēšu uz Gerlings kundas jautājumu. Jā, pastāv saikne starp COP21 rezultātiem klimata rīcības jomā un pielāgošanās jomā. Nu, ja, piemēram, skatāmies uz bio, bioloģiskās daudzveidības veicināšanu, mežu saimniecību, mežu pārvaldību, kā mēs, piemēram, īstenojam šo uh, saskaņotību ar dabu. Nu, tad, protams, ir iespēja saskaņot, salāgot mūsu paveikto darbu, piemēram, putnu un dzīvotņu direktības jomā, vienlaikus dodot ieguldījumu arī klimata pārmaiņu apkarošanā un mazināšanā. Piekrītu jums šai ziņā. Eka kungs runāja par vaļiem un to, ka nepieciešams tos aizsargāt. Man jāsaka, tā ir tēma, kas man pavisam personīgi ir ļoti tuva, jo es patiešām domāju, ka ir svarīgi to darīt. Es zinu, ka pastāv diskusijas Eiropā par to, jūs taču zināt, bet priecājos arī redzēt, ka mums ir tāda ļoti izteikta nostāja arī ICW organizācijā un arī Eiropas padome ir paudusi protestu rīcībām, ko, piemēram, īsteno Japānas flote. Svarīgi to atcerēties. Škleka kungs, jūs runājāt par vairākām svarīgām lietām, ko vienkārši likšu aiz auss, nu tā, tā īsumā. Ivī kundze par ETS un ambīciju līmeni. Es domāju, ka mēs visi labi zinām, uh, ka mums izdevās panākt vienošanās oktobrī padomē. Manuprāt, tas ļoti slavējami. Par tā, nu teikt, tās, ja var tā teikt, Eiropas nostāja, bet, nu, pagaidām jaunas nostājas nav, un tāpēc, kamēr tāds nav, pieturēsimies pie iepriekšējās, nu, tā tam jābūt. No otras puses, mums jāspriež, protams, arī par to, ko mēs darīsim 2018. gadā, kad tiks izvērtēta situācija. Tas pilnīgi noteikti būs mūsu darba kārtībā. Tālāk Jālka kunga piezīmes. Jāsaka, tas iet nedaudz ārpus manas kompetences un nostājas. Es varu darīt tikai tā, ka varu jūsu informāciju aizvest ministram Kampam, apspriest ar viņu šīs lietas, jo viņš ir atbildīgs par enerģijas politiku Nīderlandes politi prezidentūras ietvaros. Tālāk. Havrīkunga jautājumu. Paldies, ka centāmies, centāties eh, runāt pāris vārdus arī nīderlandiski. Protams, ka mēs par to jau spriedām. Marta padoma būs pirmā padoma, kur tiks apspriesti Parīzes rezultāti. Manuprāt, tas tiešām būs pavērsienu brīdis, vēsturisks pavērsiens. Nu, tā arī to uztversim un svarīgi, lai tos, šos rezultātus ne tik vien apspriežam, bet tāpat laikā nodrošinām arī rezultātus, īstenojam šos lēmumus. Domāju, svarīgi padomu apspriest arī īstenošanu no vārdiem pie darbiem. Un es domāju, ka tas būs pilnīgi noteikti Nīderlandes prezidentūras darba kārtībā. Veiksim arī, komisija veiks izmērt, izvērtējumu, un tad pamatojoties uz šo izvērtējumu notiks tālāk tālākas diskusijas. Nu, protams, Eiropadomas vārdā. Eiropadomas ziņā būs lemt par tālākajiem soļiem, bet es domāju, ka vīdes ministru padomu dos savu ieguldījumu. Nu, tā teikt, veiks tādas zināmas sagatavošanās darbus pirms Eiropadomas tikšanās. Tālāk. Brennan kunga jautājums par biomasu un regulējumu šai jomā ilgspējīgas kritērijiem. Šajā jomā mums jānogaida uz komisijas priekšlikumiem. Un līdz ar to vairāk man šobrīd nav īsti nekā ko teikt par to, bet, protams, no Nīderlandes perspektīvas raugoties šim jautājumam ir ļoti liela nozīme, bet, kā jau teicu, es, ne, nu, vispirms jārīkojas komisijai. Tālāk Selimoviča kunga jautājums. Es ceru, ka pareizi izrunājos uzvārdu. Ja skatāties uz antibiotikām un medikamentu izmantošanu, piemēram, arī lopkopībā, skatāties uz veselības aprūpas politiku, tad šai kontekstā man ir jums ierosinājums. Uzdodiet šo jautājumu manai kolēģē, kas tūlīt runās pēc manis Šipers kundzei, jo Antibiotiku rezistence ir viens no tematiem, ko Nīderlandes prezidentūra paredzēs skatīt diezgan smalki, sīk un smalki. Un es domāju, ka viņi pat savos ievadvārdos jau to pieminēs, jo tas ir ļoti nozīmīgs temats bet nu, viņa uzņemsies vadošo lomu šai ziņā, un tāpēc es jums te neko nevaru pateikt, es jums varu tikai pateikt, ka tas ir svarīgi un rīcība notiks, bet es domāju, apspriesties par to varēsiet ar manu kolēģi, neiebilstat. Bij mevrouw uh, Tagad uh, Hārsenis kundze. Viņa mēģināja mani, nu, te nedaudz uh, pavedināt, lai mēs uzsāktu sarunas par situāciju uh, Nīderlandē. Un, protams, uh, šis kārdinājums ar katru runātāju kļūst aizvien lielāks. Uh, Es domāju, ka jūs teicāt daudz ļoti uh, lietu arī par šiem uh, endokrīnās sistēmas traucētājiem. Un Un, protams, mums tas uh, viss ir jāpārunā. Es domātu arī par citām diskusijām. Uh, arī TTIP ir ļoti kārdinošs temats, bet nu, komisijai te arī ir jāsaka savs vārds. Es saprotu, ka jums ir nu, ko par to teikt, bet uh, varbūt, ka tagad uh, neiedziļināšos detaļās. And... Un visbeidzot, komentēšu Zomers kundas teikto par invazīvajām sugām. Es saprotu jūs jautājumu, manuprāt, bet komisijas ziņā ir rīkoties, jo viņiem ir iniciatīvas tiesības. Viņiem jānāk lai ar priekšlikumu, lai arī izcinātu šo jautājumu. Nu, līdz ar to mums, protams, nav kaut kādas kopējas padomas nostājas šai jautājumā, bet nu tā iemesla dēļ arī esmu šeit. Es saprotu, ka diskusijas turpinās. Un es zinu par tām arī tāpēc, ka iepriekš strādāju ar līdzīgām tēmām manā valstī. Es saprotu, kāpēc uzdod šo jautājumu, bet nu tagad tiešām viss ir komisijas rokās. Un jums kā deputātei, protams, arī ir savi, e, savas metodas, kā mudināt komisiju rīkoties. Tālāk apsolīja atbildēt arī uz jautājumu ko uzdeva Flanagan kungs. Tas tiešām šķiet bija pēdējais jautājums par plūdiem un dzīvotņu direktīvu. Saprotu, ka esat sarūktināts, ka nedabūju, ne, nesat dabūjis atbildes, bet problēma ir tāda, varbūt atbildi esat saņēmis, bet neapmierinošu atbildi, jo jautājums ir par to, ka tas nav padomas kompetences jomā, padomas jautājums tādā veidā, kā to uzdevāt, bet ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par to, kā, piemēram, Nīderlanda rīkojas, jo tas bija viens no jūsu jautājuma elementiem, kā Nīderlanda īsteno dzīvotņu direktīvu, kā, piemēram, iedzīvotāji, kas dzīvo attiecīgajās eh, dzīvotņu direktīvā iekļautajās teritorijās, ir tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tad es domāju, to varat saņemt citādākā veidā. Es domāju, gan manā dienestā ir cilvēki, gan arī kolēģi, varbūt tieši jūs tiešai kolēģi Nīderlandē, kas jums var šādu informāciju sniegt. Thank you. Mēs varam to darīt, bet es to nevaru darīt kā padomas eh, pārstāve. Nu, tāpēc varbūt atbildi jums sniegsim, bet varbūt ne gluži no šīs vietas, no šī podiuma. Nezinu, vai tas jums eh, liekas apmierinoši, bet nu katrā ziņā tas vismaz ir sākums tālākajam. Nu, un nu šīs nosadarījies gribētu noslēgt savu uzstāšanos. Šķiet, ka esmu atbildējusi uz jautājumiem un patiešām ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar visiem jums. Es domāju, ka daudz kas ir likts uz spēles, ir ļoti daudz darba mums priekšā. Nu tad ķersimies pie darba. Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, ka varējāt ierasties un likt priekšā Nīderlandes prezidentūras darba programmu turpmākajiem sešiem mēnešiem. Un paldies arī, kas niedzētu atbildes uz kolēģi jautājumiem. Tagad sanāksmi uz divām minūtēm pārtrauksim, nu, lai jūs ministrē varētu aiziet un nākamā ministra varētu atnākt.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 Dear colleagues. Dārgie kolēģi, tagad varam pie mums sveikt nākamo ministri Edīti Schīpersu. Viņa ir veselības, labklājības un sporta ministre. Continuing our discussion today. Mēs tātad turpinām diskusijas ar prezidentūru. Un mums būs līdzīgi organizēta šī jautājuma un atbilžu kārta. Sākumā uzstādies ministres kundze ar ievadvārdiem, un tad mēs pēc tam dosim kolēģiem vārdu jautājumiem. Būs divas jautājuma kārtas. Uh, Pirmām kārtām eh, koordinātori no politiskajām grupām uzdos jautājumus, un pēc tam pārējie, kas to vēlēsies. Lūdzu, ministrs kundze, jums vārds ievadvārdiem. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs. Eh, cienītie deputāti, jāsaka, ka tagad mēs dzīvojam tādā laikmetā, kas ir ļoti sarežģīts, un eh, jāsaka, ka tas, kas notika uh, Eh, Džakartā šorīt eh, šokēja mūs visus. Es jūtu līdzi eh, upuriem un viņu ģimenēm. Arī bēgļi un bezdarbs ir jautājumi, kam jāpievērš daudz uzmanības, bet nu, tie ir jautājumi, kas darba kārtībā uh, ir visu laiku un varbūt varētu aplāmi šķist uh, netika uh, akūti, Bet es gribētu teikt, ka 27 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu katru gadu nomirs ņemot vērā noturību pret antibiotikām. Tie ir pilsoņi tādi paši kā mēs, kas dažreiz ir vienkārši saslimuši ar uh, nenopietnām infekcijām, kuras vienā brīdī vairs nevar izārstēt, jo zāles medikamenti zaudē savu efektivitāti. Uh, Un jāsaka, ka mēs tādā veidā gandrīz eh, veselu gadsimtu darbu medicīnā sasniegtā progresu varam padarīt par nebijušu. Tā tad, nu, tie nav tādi ierasti jautājumi, bet jāsaka, ka ir arī um, tādas monopol, monopolizētas zāles, kas ir pilnīgi jaunas. Ir ļoti daudz jaunu zāļu, kas tagad tiek izstrādātas, attīstītas, ar kuru palīdzību varētu ārsteikt smagi slimus cilvēkus. Tādā veidā viņi varētu dzīvot daudz ilgāk ar uh, mazākām blaknēm, bet jāsaka, ka augstās cenas patiešām apdraud veselības aprūpas sistēmas ilgtspēju. Šīs zāles uh, apdraud arī cilvēku dzīvības. Šobrīd uh, vairāk cilvēku dalībvalstīs nevar izmantot šīs zāles. Nu, arī tas nav nekāds tradicionāls darba kārtības punkts, kur varam staigāt pa iemītajām pēdām. Uh, Tikie ir tikai divi piemēri, kādi ir tie lielie pārobežu izaicinājumi, ar ko sastopamies veselības aprūpas jomā. Šie ir jautājumi, kurus varam risināt tikai ar spēcīgu politisko gribu un apņēmību, un esmu priecīga, ka varu jūs šodien uzrunāt uh, Eiropas demokrātijas šūpulī. Esmu patiešām lepna, ka varu jums prezentēt mūsu darba eh, programmu. Tālāk eh, turpināšu ar likumdošanas programmu, kurai jau esat pievērsuši tik daudz uzmanības. Tālāk runāšu par mūsu prioritātēm turpmāko sešu mēnešu laikā. Tālāk, eh, tātad pirmām kārtām in vitro diagnosticēšanu un medicīnas ierīces. Protams, ka uh, Eh, veselības aprūpas jomā tas ir ļoti aktuāli. Mēs esam pieredzējuši, ka ir jāpārbauda šādas izmantotās uh, medicīnas ierīces un in vitro diagnosticēšana. Ir jāizmanto kvalitatīvi un droši produkti, veicinot pietiekam konkurēt spējīgu Eiropas tirgu. Un tādā veidā ir bruģēts ceļš turpmākajām sarunām kopīgi ar Luksemburgas prezidentūru un komisiju savulaik. Bet, protams, vēl ļoti daudz ir jāpadara. Es patiešām ceru, ka varēs panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, proti mūsu prezidentūras laikā. Tas pats attiecas arī uz piedāvāto grozījumu par uh, medicīnas produktu regulējumu. Tur ir runāts par eh, atļaujas procedūrām, administratīviem aspektiem un uh, eh, nodavām. Nīderlandes prezidentūra vēlētos uzsākt padomus pirmo lasījumu šim grozījumam. Tāpat Eiropas Savienība vēlas garantēt augstu veselības aizsardzības līmeni cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Tieši tādēļ ir nepieciešams harmonizēts eh, likumdošanas ietvers oficiālām kontrolēm. Tādā veidā uzlabojot oficiālo kontroļu efektivitāti visas pārtiks ķēdes garumā, samazināt slogu operatoriem un garantēt godīgas spēles noteikumus. Nīderlandes prezidentūra eh, centīsies panākt politisku vienošanos. Tālāk Lauksaimniecības ministrs vēlētos panākt progresu attiecībā uz veterināru eh, ārsniecībā izmantojamiem produktiem un arī barību eh, ar eh, tādu medikamentu piedevu, ir jārunā arī par antimikrobu rezistanci. Tā arī ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Eiropas Savienībā ir jāgarantē augsti cilvēku un dzīvnieku aizsardzības standarti šajā jomā. Kādas tad ir mūsu prioritātes Nīderlandes prezidentūras laikā? Es jau pieminēju uh, rezistenci pret antibiotikām. Mums nav uh, laika kavēties, mums ir jācīnās pret šo rezistenci, ir pienācis laiks rīkoties. Un vienīgā um, tāda auglīgā pieeja būtu vienas veselības pieeja, jo ja mēs pietiekami labi eh, neuzlabosim situāciju arī dzīvnieku veselības jomā, mēs nevarēsim uzvarēt šo cīņu. Ir jāizveido tās augtais One Health Network, tātad, lai būtu labāka sadarbība starp tiem, kas strādā cilvēku veselības aprūpē un veterinārajā jomā. Uh, Tādā veidā dalība valstis varēs sniegt informāciju cita citai un arī palīdzēt, ja nepieciešams. politiku iedzīvināt dalībvalsts rīcības plānā ir vienkārši, bet uh, īstenot plānus, nu, tas jau ir ciets rieksts. Mums ceļā ir daudz dažādu šķēršļu. Mums ir jāmēģina tiem pietiekami labi lekt pāri un jārunā par tiem atklātā valodā. Ir jāizmanto mūsu rīcībā esošās zināšanas, ir jāpalīdz cits citam, izveidojot arī salīdzinošo pētījumu mehānismu Eiropas Savienībā, lai uh, labāk varētu izvērtēt noturību pret uh, mikrobiem. Mums nevajag kontrolēt vienam otru un pārbaudīt, bet uh, vajag vienam otru atbalstīt. Uh, Lai paplašinātu šīs iespējas, mums ir jāpadomā arī par tādu optimizētāku Eiropas izpētes programmu, lai varētu izstrādāt jaunas antibiotikas un alternatīvas jau esošajām. Ir nepieciešami līdz ar to jauni uzņēmējdarbības modeļi. Mans kolēģis no lauksaimniecības ministrijas rīkos ministru konferenci 10. februārī Amsterdamā, kur tieši par to runāsim. Eiropas Savienības ministri, tātad veselības un lauksaimniecības ministri ir uzaicināti uz šo tikšanos, uz šo konferenci. Konferences laikā mēs uh, izstrādāsim vairākus scenārijus, organizēsim diskusijas un ir arī uzņemta filma, kas ir veltīta īpaši šai konferencei. Tur mēs varēsim redzēt ļoti realistiskas dilemmas, kas saistīts ar šo problemātiku. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs varētu organizēt arī līdzīgu sesiju šeit Briselē. Būtu ļoti jauki, ja jūs varētu ierasties uz šādu informatīvo konferenci. Tas būtu ļoti interesants pasākums, kur mēs arī tādā interaktīvā veidā varētu runāt par antimikrobu rezistanci. Tālāk mēs arī eh, mēģināsim eh, sagatavot kopīgas eh, padomas secinājumus par noturību pret mikrobiem veselības un lauksaimniecības padomē. Un, protams, mēs pieprasīsim, lai Eiropas komisija izstrādā jaunu ES rīcības plānu ar ambicioziem mērķiem. Priekšsēdētāji kungs, deputāti, Es gribēju arī pievērsties zālēm. Jāsaka, ka miljoniem pacientu tās izmanto katru gadu Eiropas Savienībā. Cilvēki tiek ārstēti, um, hroniski slimie, pateicoties zālēm, var turpināt dzīvot aktīvu dzīvi. Un jāsaka, ka daudzi pacienti, kam ir smagas slimības, piemēram, tāds kā vēzis, ir varējuši dzīvot labāku dzīvi un dzīvot ilgāk, pateicoties tieši zālēm. Nesen mēs esam arī uh, pieredzējuši milzīgu progresu šajā uh, jomā. Jāsaka, ka tirgu parādās jauni produkti, ir uh, inovācijas veselības jomā. Tādā veidā var uh, palīdzēt cilvēkiem, kas jau bija zaudējuši līdz šim visas cerības. Tās ir lieliskas ziņas, bet, protams, tam visam ir arī uh, sava maksa, sava cena. Uh, Eh, šādu inovatīvu eh, monopolistisku eh, farmaceitisko produktu cenas ir kāpušas lielos augstumos un ir pieejams tikai dažiem izredzētajiem pacientiem un grūti ir pateikt, kāda ir to pievienotā vērtība. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu veselības aprūpas sistēmas būtu ilgspējīgas un lai visi smagi slimie cilvēki vienlaicīgi varētu uh, izmantot šīs inovatīvās zāles. Es domāju, ka ir jārisina trīs akūtu jautājumi. Pirmām kārtām pacientiem ir jābūt uh, ātrākai piekļuvēji šīm zālēm, un uh, bieži vien nozara sūdzas par nevajadzīgu likumdošanu, kas visu tikai pasliktina, procesu padara lēnāku un daudz, daudz dārgāku. Kā mēs varētu izmantot elastīgākus tirgus atļauju izsniegšanas mehānismus, tas ir jautājums, uz kur jāmeklē atbildes. Un ir jābūt arī uh, labākiem nacionālo uh, atmaksu priekšnosacījumiem. Tādā veidā mēs varam arī pacientam zāles piedāvāt ātrāk. Protams, ir jānosaka pietiekam labas normas uh, elastīgai. Uh, atļauju izsniegšanai tirgū, ir jābūt labam uh, regulējumam, lai piekļuvu tirgu būtu daudz elastīgāk. Otrām kārtām, kā mēs varētu atrisināt šo uh, zāļu cenu krīzi, jāsaka, ka uh, daudzi no šiem inovatīviem produktiem vispār, nu, uh, Tiem nav nekādu konkurentu un ļoti maz alternatīvu. Un pašreizējām cenām nav īsti nekādas uh, saistības ar izpētes un attīstības izmaksām un nav pat tādas skaidras pievienotās vērtības. Tas uh, rada daudz grūtību mūsu ārstiem, visiem medicīnas nozarē strādājošiem. Un, uh, Smagi slims pacients vēlas izmantot šo zāles, ārsti vēlas tās izrakstīt, nozara vēlas tās pārdot, un politiķi vēlas, lai uh, mūsu veselības aprūpas sistēmas būtu modernas un varētu pacientiem piedāvot to, kas viņiem ir nepieciešams. Dāmas un kungi, tie ir mūsu kopīgie mērķi, tā tad ir iespējams. Uh, diskutēt un risinājums varētu būt sadarbībā. Runājot par cenām, uh, daloties informācijā, mēģinot izstrādāt tādu vienotu cenot, cenu plānu, bet tas viss notiks, protams, nu, uz brīvprātības principu balstoties. Trešām kārtām mums vajadzētu padomāt, lai Eiropas Savienības tirgus piekļuvas likumdošanā paredzētājā stimula patiešām e, kāpo savam mērķim, proti veicināt inovācijas. Es gribētu paskaidrot, tātad 20 gadu laikā, lai saglabātu pietiekam augstu inovāciju līmeni, uh, tika piedāvāts vairākas normas, lai varētu labāk veicināt attīstību un uh, konkrētu zāļu uh, palaišanu tirgū. Ņemot vērā uh, ātrās pārmaiņas šajā jomā, vai patiešām nevajadzētu aktualizēt šo likumdošanu, padomāt par inovāciju aizsardzību no vienas puses un ātru piekļuvu zālēm no otras. Mēs piedāvājam izpētīt uh, jau spēkā esošo regulējumu, uh, to papildu vērtību turpmāko mēnešu laikā. Trešā prioritāte mūsu prezidentūrai ir uh, pārtiks produktu uzlabošana. Jāsaka, ka, protams, cilvēku veselība tiešā veidā ir saistīta ar viņu ēšanas paradumiem, bet ja pat cilvēki uh, mēģina ēst ikdienā veselīgi, viņi tik un tā patērē pārāk daudz sāls, cukura un piesātināto tauku jo eh, jau apstrādātos produktos ir ļoti daudz šo vielu. Dalību valstis jau ir sākušas eh, diskusijas par šo jautājumu, un tas mums patiešām eh, rada cerības. Kopīgi ar 28 valstīm un vienu iekšējo tirgu vai nevajadzētu tagad spērt soli visiem kopīgi, tādu Eiropas soli. Uh, Protams, ka pārtiks ražošana ir pārobežu uzņēmēji darbības veids, un kopīgas harmonizētas pieejas trūkums situāciju tikai apgrūtina. Vai mm, mums nebūtu vieglāk tātad pieskaņot savus ēšanas paradumus, ja mums būtu iespēja izvēlēties starp vairāk veselīgiem produktiem? Kopīgi ar nozari, NVO, PVO un dalību valstīm mēs organizēsim konferenci februāra mēnesī, lai runātu tieši par to. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidot arī kopīga ceļa kārta punkti. Mēs par to varam apspriesties neformālajā padomē aprīlī. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu patērētāji varētu izvēlēties visveselīgākos produktus. Tur ir nepieciešams noturīgums arī no mūsu puses, jābūt nepiekāpīgiem. Trio mēs par to runāsim un iekļausim arī šos secinājumus padoms uh, dokumentā. Tālāk, eh, runājot par trans eh, tauku skābēm, arī tas ir apdraudējums Eiropas eh, pilsoņiem īstenībā eh, tos šos, šīs transtāvkskābes var eh, aizstāt ar daudz veselīgākām alternatīvām. Tā tad nav pilnīgi nekādu iegānstu šeit neko nedarīt. Jāsaka, ka eh, komisārs Andriu Kaitis ir paziņojis, ka viņš jau drīz sāks konsultācijas ar sabiedrību un mēģinās pateicoties likumdošanai samazināt transtāvkskābju patēriņu ikdienā. Mēs ar nepacietību gaidām padomus secinājumus. Un līdztekus trim galvenajām prioritātēm veselības jomā mēs strādāsim arī pie citiem nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, demence. 400 tūkstoši pacientu Eiropā šodien cieši no šīs slimības. 15 miljoni e, būs e, viņu skaits 2050. gadā. Mēs, e, katrs no mums pazīst kādu, kas cieši no šīs slimības. Mēs redzam, cik lielas sāpes un zaudējumus tā nes sev līdzi bijusi gan pacientiem, gan viņu radiniekiem un draugiem. Kopš Franču prezidentūras 2008. gadā arī Luksemburgas prezidentūra un visas sekojošās to ir nospraudušas par savu prioritāti. Mēs uzskatām, ka katra dalība valsts var veikt ļoti daudz, lai labāk cīnītos pret tiem izaicinājumiem, ko sabiedrībā rada demence. Uh, Nu, nevajag te kaut kādu saistošu vienošanos, bet ir jādomā par konkrētām vadlīnijām, apmainīties ar pieredzi būtu nepieciešams, ar zināšanām, inovācijām, sociālajām inovācijām un izpētes rezultātiem. Tādā veidā uzlabojot tik daudzu novecojušu cilvēku dzīvi mūsu sabiedrībā. Un visu beidzot, Nīderlanda arī uh, organizēs konferenci par eh, medicīnas nozare strādājošo dzīves kvalitāti. Un e, tas varbūt izklausās nedaudz e, abstrakti, bet tas e, ļoti tiešā veidā ir saistīts arī ar mūsu pacientu interesēm. Kā mēs varam garantēt, ka šie cilvēki strādā pietiekami labi? Mēs ceram, ka uh, mēs varēsim kalpot visiem Eiropas pacientiem savas prezidentūras laikā, strādājot eh, arī pie eh, medicīnas iekārtu un eh, in vitro diagnostikas likumdošanas, tāpat kā pie antibiotika rezistances. Ir jāgarantē cilvēkiem piekļuvu inovatīvām mm, zālēm par normālu cenu, un mēs vēlamies teikt, ka nu, tie nav nekādi tādi tradicionālie rutīnas jautājumi. Es ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību. Paldies! Presentation. Liels paldies, ministrs kundze, par uh, prezentāciju. Tagad uzreiz pāriesim pie pirmās jautājumu kārtas, ko uzdos politisko grupu pārstāvi un koordinātori, un pirmā uzstājas Grostets kundze no Eiropas Tautas partijas grupas. Uh, Liels paldies, ministrs kundze, ar lielu interesi jūsos klausījāmies. Jūs minējāt prioritātes, kuras apliecina, ka veselības aprūpe ir ļoti eh, būtiska politika eh, mūsu Eiropas pilsoņiem. Eh, jūs pieminējāt rezistents pret antibiotikām, es esmu referenti par šiem jautājumiem un uh, arī ar uzmanību klausījos jūs teiktajā par šo problēmu, arī par saikni ar veterināro medicīnu. Mēs aktīvi sadarbojamies ar ēnu referentiem, lai gatavotos pirmā lasījuma balsojumam un panāktu pēc iespējas konsensuālus risinājumus, lai šie dokumenti uh, būtu pēc iespējas labi un uh, lai mēs atbalstītu inovācijas un nodrošinātu vieglāku piekļuvi jauniem medikamentiem un tāpat laikā cīnītos pret nepamatotu antibiotiku lietošanu. Mums būs nepieciešams jūsu atbalsts, jo varētu rasties kādas problēmas padomē šais jautājumos. Mums tiešām ministrs kundze būs jūsu atbalsts nepieciešams pirmajam lasījumam. Jūs arī minējāt par piekļuvi e, novatoriskiem medikamentiem. Jūs teicāt, ka sadarbojaties ar Bēģiju un Luksemburgu par e, e, šādu medikamentu piegādi. Es gribētu, lai jūs mums vairāk pastāstītu par šiem jautājumiem, tāpat par uh, medikamentu cenu noteikšanu, kā esat paredzējuši to organizēt. Jūs teicāt, ka e, tas būs tāds brīvprātīgs, brīvprātības princips, bet šādos gadījumos bieži vien ir gūt, grūti panākt vienprātību padome. E, kādas būs jūsu manevrēšanas iespējas un kā esat paredzējuši virzīties uz priekšu šajā būtiskajā jautājumā? Paldies! Tagad vārds Vilmots Konzei, sociālistu un demokrātu grupas vārtā. Paldies! Eh, labdien, ministrs Konze, prieks jūs redzēt eh, mūsu sanāksmē un eh, dzirdēt to, ka esat apņēmības pilna cīnīties par pacientu interesēm. Bieži vien nākas konstatēt, ka farmācijas nozares intereses ir prioritārs ir ļoti labi, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu Luksemburgas prezidentūras laikā runājot par medicīnas aprīkojumu, bet vēl darbs nav pabeigts. Komisija publicēja savu priekšlikumu pirms trim gadiem, un pacienti no mums gaida, lai Uh, šis jautājums tiktu izskatīts, lai tiktu garantēta pacientu drošība. Un ja radīsies atkal kaut kāds skandāls, tad būs grūti paskaidrot, ko esam darījuši visu šo laiku. Un vēl ir palikuši sarežģīti jautājumi, kas nav atrisināti. Jautāt gribētu jums, kā esat paredzējis panākt labu kompromisu ar padomi? jo bijušas eh, ir mums eh, tādas sarunas pagātnē, kad padomi saka, nu tā ir mūsu nostāja un viss, un viņi nav gatavi piekāpties. Bet es eh, domāju, ka abām pusēm ir jābūt gatavām panākt kompromisu gan padomē, gan parlamentam. Gribētu jautāt, ko esat paredzējusi darīt, lai abas puses panāktos viena otrai priek, pretīm un rastu risinājums. Nākamais jautājums par alkoholu. Uh, mani e, priecēja padomes secinājumu, kas apstiprināja decembrī par e, krāsu e, marķējuma ieviešanu. Eiropa ir tās pasaules reģions, kuru alkoholisms skar visvairāk, un tas rada lielu slogu veselības aprūpē, rada lielas izmaksas, un Eh, komisija joprojām neko nav darījusi, kaut arī dalību valsts un eh, parlaments ir aicinājis to rīkoties. Ko esat paredzējis darīt, lai kaut kas tiktu darīts eh, šādā milzīgā, šajā sakarā, kas rada milzīgas sabiedrības veselības problēmas? Tagad Gerlings kundze uzstājas Eiropas konservatīvo reformijas grupas vārdā. Nu, es arī gribēju jautāt par alkoholu, bet es gribētu tikai atbalstīt kolēģis iepriekš teikto, viņa jau to būtībā pateica. Tagad par citu lietu. Par uh, EMR šo, a, uh, um, a, par miem um, antibiotiku rezistenci un veterināriem medikamentiem. Šajā problēmā šī veterināro medikamentu pusē ir ļoti būtiska. Cerams, ka šis jautājums tiks uh, atrisināts Nīderlanda prezidentūras laika, bet šeit pastāv arī risks, ka mēs šo līdzsvaru uh, nosveram uz veterināro pusi un aizmirstam otru pusi, ka uh, cilvēku medicīnā arī eh, antibiotikas tiek nepamatoti plaši izmantotas. Un, eh, nu, es ceru, ka padomē izdosies rast risinājumu. Es gribētu jautāt, ko esat paredzējuši veikt, lai mazinātu uh, um, rezistents pret antibiotikām arī cilvēku medicīnas kontekstā. Paldies, priekšsēdētāji! Schipers kundze, paldies par izcilo prezentāciju. Jūs ļoti labi aprakstījāt Nīderlandes Eh, prezidentūras prioritātes, eh, kur bija iekļauti arī visi nozīmīgākie temati. Bet, nu, gribēju atgādināt, ka dalību valstīm vajadzētu mēģināt, nu, at, distancēties no šīs pārlieku lielās jūtības, uh, delikātuma kaut ko risināt Eiropas līmenī. Es, protams, saprotu, ka ir šādi delikāti jautājumi, bet ja ir jautājumi, kurus varam risināt eh, nu, kopīgi, tad nevajadzētu no tiem atkāpties. Jāsaka, ka sabiedrības veselība, nu visi pārskatāmie likumdošanas akti dalību valstīm rada lielas bailes. Ļoti labi, ka jūs runājāt par uh, rezistenci pret antibiotikām. Jā, ir īstais brīdis. Es ceru, ka patiešām mēs varēsim turpmāko mēnešu laikā sasniegt uh, progresu. Un tagad daži vārdi par uh, šiem hormonus bojājošajām uh, vielām. Dalība valstis ir uzsākušas tiesas procesus, piemēram, Zviedrijā. Es gribēju pavaicāt, ko padoma šeit ir nolēmusi darīt. Nākamā nedēļa ir uh, debates plenārsēdē ar komisiju. Es patiešām esmu ieintriģēts dzirdēt, ko padoma, ko prezidentūra vēlas darīt šajā kontekstā. Un priekšsēdētāja kungs tālāk zāļu cena. Ministras kundze eh, pareizi nu, visu ilustrēja. Mēs te nerunājam tikai par jaunām, inovatīvām zālēm, kas ir pieejams tikai ļoti nelielām cilvēku skaitam. Uh, Ir dīvaini, ka 16. gadā Eiropā ir, piemēram, cilvēkiem vienā dalību valstī jāmaksā divreiz augstāka summa par vienām tam pašām zālēm nekā citā dalību valstī. Nu, padomē, tagad ir, teiksim, apbedīta caurskatāmības direktīva. Es domāju, ka pie tās ir jāatgriežas. Un, Komisija šķiet nav arī gatava tuvākajā laikā izstrādāt jaunu priekšlikumu. Jūs runājāt par brīvprātīgu pieeju, es sapratu, ka tas bija tāds kā tramplīns. Bet varbūt, ka mums ir nepieciešama tāda spēcīgāka Eiropas roka šajā priekšlikumā, nekā tas ir sākotnēji paredzēts. Paldies! Thank you very much. And now... Paldies! Tagad Eka kungs Goe grupas vārtā. Paldies, um, ministrs kundze, ka esat pie mums ieradusies, ka mums ir iespēja diskutēt par jūsu programmu un prioritātēm, kuras jūs mums uh, prezentējāt gribu teikt, ka virs cilvēces karājas Damokla zobens, rezistents pret antibiotikām, jūs pati arī to pieminējāt. Un tiešām ļoti satraucoši ir šie supermikrobi, kas ir uh, identificēti Ķīnā 2015. gadā, un tagad šis mikrobs jau ir sasniedzis Eiropu. Tas ir milzīgs apdraudējums sabiedrības veselībai, tas varētu izraisīt pandēmiju, un pat uh, šīs mikrobs ir izturīgs pret holistīnu, kas ir visa spēcīgākā antibiotika. Un tas varētu novest pie tā, ka daudzas uh, slimības vairs nebūs iespējams izārstēt jau Eiropā 25 tūkstoši cilvēku skar šādi multirezistenti mikrobi un reāli, reālā situācija ir vēl daudz sliktāka. Un es domāju, ka lauksaimniecībā būtu beidzot nopietni jāpadomā par uh, reāliem risinājumiem, samazināt mm, ierobežot masveida uh, lopkopību un uzlabot dzīvnieku uh, labturības skandālus, uh, tas es atvainojos, uh, labturības kritērijas, un tikai tādā veidā mēs tiksim galā ar šo problēmu. Paldies, Aukens kundze. Jā. Ļoti uh, interesanti ir šī diskusija. Svarīgi runāt arī par uh, endokrīnās darbības traucētājiem. Un man ir divi jautājumi. Jūs, uh, šis pirmais jautājums, uh, to jau uzdeva Glēnis Vilmota par pašreizējām sarunām par uh, medicīnas aprīkojumu ir jānodrošina, lai šis aprīkojums būtu drošs un lai tiktu aizliegts izmantot vielas, kam varētu būt kancerogēna, mutagēna iedarbība vai, nu, un jā, var arī, ko darīt gadījumos, jā, nav iespējams aizvietot to ar citām vielām. Diemžēl padome ir iebilst pret piedāvātiem risinājumiem. Vai jūs uh, spēsit nodrošināt atbalstu padomē, lai ļoti uh, lielu risku izraisošas vielas tiktu aizstāts ar citiem analogiem? Tālāk šis uh, ant endokrinās eh, darbības traucētā jautājums ir pārveidojies par īstu sāgu. Pagājuši mēnesis eh, tiesā atzina, ka komisija nav definējusi konkrētus kritērijus un nav īstenojusi uh, starptautiskās darba organizācijas uh, uh, prasības bet kā komisija uh, uh, turpina savu ietekmes novērtējumu, neko nedara, it kā pārkāpjot pati likumus un necenšoties situāciju uzlabot. Ko esat paredzējuši darīt, lai panāktu to, ka komisija beidzot sāktu pildīt savus pienākumus un rūpētos par to, lai līgumi tiek ievēroti un lai normas tiktu ievērotas, it sevišķi šādā uh, ļoti nopietnā jautājumā, kā endokrīnās darbības traucējumi. Es gribu apliecināt, ka parlaments dara visu iespējamo, lai sarežģītu komisijas dzīvi šajā jautājumā. Paldies, tagad Evī kundze, FDD grupas vārdām. Liels paldies! Uh, labdien, ministrs kundze! Es uh, konstatēju, ka GMO ietilpst jūsu atbildības jomā un parlaments un komisija apspriež jautājumu par iespēju aizliegt dalību valstīs eh, tirgot eh, pārtiku un lobarību, kas satur ģēmo. Gribu zināt, vai jūs eh, prezidentūra ir paredzējis turpināt diskusijas padomē par šo jautājumu, un ja tā būs, tad kādus priekšlikumus esat uh, paredzējuši uh, iesniegt par šo jautājumu nu, mums ir jāvēršas pret uh, cēloņiem. Galvenais cēlonis ir uh, lielopu uh, tāda masveida audzēšana, pārāk intensīva lauksaimniecība. EFSA joprojām pēta jautājumu par uh, to, ka ir uh, pētījumi par uh, tra transgēnisku, ģenētiski modificētas kukurūzas pārlaišanu uh, tirgu, kaut arī tika noraidīts, lai gan šī kukurūza satura gēnus, kuri nodrošina rezistents pret mikrobu Um, antibiotikām pret visplašāk izmantotajām antibiotikām. Un ko ir paredzēts darīt, lai novērstu antimikrobu rezistences tālāk izplatīšanos? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad dosim vārdu ministras kundzei viņi atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Es um, aicinu jūs nepārsniegt desmit minūtes, jo mums vēl ir pietiekušies ļoti daudzi deputāti, kuri arī vēlas vēl uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad uh, runāšu vienā valodā, holandiešu, nu, lai atvieglotu darbu arī uh, tulkiem. Tātad par cenām runājot. Kā varētu to garantēt, ja tas būs balstīts uz brīvprātības principa? Zinu, ka tas ir ļoti delikāts jautājums un ka, protams, dalībvalstu ziņā ir noteikti cenas produktiem. Nu, mēs tur neko nemainīsim, bet Eiropai ir jāsadarbojas un jāsadarbojas daudz efektīvāk. Uh, un mēs varam to darīt arī cits citu inter, informējot par cenu politiku, par cenu veidošanu un varam kopīgi vēst sarunas. Nīderlanda kopīgi ar Luksemburgu un Bēļģiju ir uzsākusi sarunas par uh, medicīnas produktiem, zālēm un ir vairākas cits valsts, kas ir gatavs arī uh, šajā darbā piedalīties. Ja mēs veidojam jaunu likumdošanu, tad, protams, tiek uzsākts tāds pamatīgs process. Ne visām dalību valstīm tas ir paprātam, un tas mums liek zaudēt arī daudz laika. Bet jāsaka, ka zāles ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Tas skar visus cilvēkus bez izņēmuma, un mums ir jādomā, ko tas. Um, nesīs līdzi, lai, piemēram, jaunas zāles varētu atļauties nopirkt visi. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu pietiekami labi apzināties, kur atbalstīt citam citu. Un ir jābūt tādai, nu, teiksim, coalition of the willing kopīgi ar Franciju un citām valstīm, kas vēlas citu citu atbalstīt. Un mēs to darīsim četru sēžu laikā, prezidentūras laikā. Tātad pirmā sēde, pirmā tikšanās notiks jau drīz tur piedalīsies dalībvalstu direktori, zāļu aģentūra direktori, un mēs varēsim sazināties ar zāļu aģentūru galvenajiem izpildirektoriem mēs organizēsim uh, tikšanos, uh, lai varētu runāt par jautājumiem, kas mums patiešām ir ļoti akūti un aktuāli. Un prezidentūras laikā mēs arī kopīgi ar ministriem runāsim par uh, kopīgi veicamajiem soļiem. Runājot par in vitro diagnostiku un medicīnas produktiem, uh, Es jums piekrītu, mums ir jāmēģina patiešām atrast, nu, kaut kādu kopsaucēju. No vienas puses mēs runājam par produktu drošumu visiem Eiropas pacientiem, no otras puses mēs gribam inovācijas, lai varētu izmantot to, kas ir nepieciešams pacientiem. Es ļoti e, labi saprotu jūsu apelēšanu. Mums visiem ir kaut kas jādara, nu, jāpar, jāuztur sarunās pietiekam labs temps. Vakardien bija ļoti veiksmīga sēde, mēs varējām izstrādāt arī konkrēts priekšlikums. Es esmu patiešām optimismu pilna. Un Es, protams, turpināšu ar jums sadarboties, lai turpmākā pusgada laikā mēs patiešām varētu, nu, darbu pie vairākiem jautājumiem arī noslēgt. Alkohols. Tālāk par endokrinās sistēmas tā, traucētājiem Aukens kundze man uzdeva par to jautājumu un kopīgi ar Eiropas parlamentu mēs atbalstām priekšlikums šajā kontekstā. Mēs jau vairākas reizes esam lūguši, lai komisija patiešām šo jautājumu beidzot atrisina. Un ir ar nožēlu jāatzīst ka komisija vēl nu, šeit neko nav darījusi, un ES tiesa decembrī eh, Zviedrijas eh, uzsākto lietu uh, izskatīja un teica, ka Zviedrijai ir taisnība un komisijai ir jāizstrādā konkrēti kritēriji. Komisija šobrīd strādā pie ietekmes izvērtējuma, un mēs ceram, ka 2016. gada laikā darbs tiks pabeigts, Un mēs ceram, ka pēc ietekmes izvērtējuma uh, noslēgšanas komisijas pērs nepieciešamos soļus. Tālāk par uh, rezistenci pret antibiotikām vairāki deputāti par to uzdevu jautājumus. Tātad Nu, kādas ir galvenās prioritātes vai jārūpējas par tādu ierobežotāku, piesardzīgāku antibiotiku izmantošanu uh, slimnīcās un citur? Varbūt, ka jādomā vairāk par preventīvo pusi vai varbūt, ka arī uh, vairāk jāpievērš lauksaimniecībai un lopkopībai, nu, nešpicējot tik daudz antibiotika lopiem. Es domāju, ka, nu, šeit jāņem vērā visi aspekti, ja mēs runājam par vīdi, ekoloģiju, arī, nu, tas ir vēl tāds neizsākums neizpētīts lautiņš. Ir jāsaka, ka Nīderlandē ļoti daudz pētījumu tik veikts šajā jomā, un tas arī turpinās. Mēs ļoti labi apzināmies, ka ja antibiotikas preventīvi tiek eh, dotas lopiem, tas, protams, eh, arī rada šo antibiotiku rezistenci. Un ja jūs vienkārši antibiotikas, nu, varat tā vienkārši aptiekā nopirkt, kad jūs vēlties, ja jūs, piemēram, saaugstējaties, nu, un eh, uzreiz sākat dzert antibiotikas, tas jau var nenāk par labu veselībai mums tad ir jādarbojas pilnīgi visos lauciņos, gan veterinārijas jomā, gan ekoloģijā, gan uh, pacientu veselības jomā. Jā, katrai dalība valstī ir savs nacionālais rīcības plāns, bet, nu, ko tad darīt ar šo plānu? Es domāju, ka šāds salīdzinošs pētījums būtu ļoti svarīgs. Mēs varam to darīt startautiskā līmenī. Ir šī globālā veselības aizsardzības programma, dalība valsts ar saviem pētījumiem arī varētu šeit sniegt palīdzīgu roku un padome darīs to, kas ir tās spēkos, lai varētu arī pieņemt attiecīgs pasākums šajomā. Un visi, kas uh, Um, pievērsās šim jautājumam, nu varu viņiem tikai piekrist, ka tas ir ārkārtīgi aktuāli un ļoti daudz valsts uzskata, ka patiešām ir jāsāk kaut kas beidzot darīt lietas labā. par alkohola marķēšanu. Mēs vēl nezinām, kad būs gatavs ziņojums, mēs to gaidām, un tika prognozēts, ka jau 2014. gada decembrī tas ieraudzīs dienas gaismu, bet komisija teica, ka tai ir nepieciešams vairāk laika, lai varētu veikt iekšējās konsultācijas. Es apzinos, ka Eiropas parlaments lūdza, lai ziņojums tiktu publiskots pēc iespējas ātrāk, un es arī komisijai atgādināšu šīs prasības, lai patiešām ziņojums eh, būtu pēc iespējas ātrāk izlasāms. Uh, ten aanzien van genetische modificatie. Uh, ik moet u zeggen. Demo. Nākamais jautājums. Es šeit uzstājos arī lauksaimniecības ministra vārdā, un jāsaka, ka šis ir jautājums, kas ir viņa kompetencē. Uh, ja mēs runājam par regulas priekšlikumu par GMO, mēs uh, joprojām gaidām komisijas veikto uh, ietekmes izvērtējumu un tad arī skatīsimies, uh, ko varam sasniegt pateicoties tam. Un jāsaka, ka arī, piemēram, uh, GMO augi, GMO kultūras ietekmē arī nu, rezistenci pret antibiotikām. Domāju, ka vairāk vai mazāk atbildēju uz jautājumiem. Paldies! Can... Liels paldies! Un tagad uh, otrais jautājumu rauns, un pirmā uzdod jautājumu Airīt Magines. Paldies priekšsēdētāju, sveicu ministras kundzi. Nu, manis iecerēto jautājumu uzdeva jau divi mm, kolēģi par alkoholu, jūs daļai uz to atbildējāt, bet nu, man tāds vēl papildu jautājums. Runājot par Eiropas Savienības tiesas neseno lēmumu par Skotijas parlamenta likumu nosakot minimālo cēnu par vienu vienību alkohola. Uh, Uh, kas bija iekļauts sabiedrības veselības stratēģijā. Vai jūs varētu kaut ko sīkāk par to pateikt un vairāk parunāt par sabiedrības veselības aspektu šajā jautājumā? Borzāns kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji, uh, sveicu ministras kundzi, man ir prieks, ka esat pie mums atnākusi. Pirmkārt, vēlējos uh, komentēt uh, jūsu um, tematisko izvēlu runājot par Nīderlandes prezidentūras prioritātēm. Man īpaši iepriecināja tas, ka uh, Jūs uh, runājāt par pārtiks kvalitāti un tas uh, par uh, zinātnes un medicīnas sadarbību un par pasākumiem, lai samazinātu lieko svaru aptaukošanos un ar to saistītās slimības apkarotu. Tātad sāls, cukurs, uh, tauki, kas uh, ir pārtikā. Uh, ir jāsamazina arī kaloriju skaits, ir iespējami vairāk risinājumu, vai nu īstenojot atbilstošu nodokļu politiku, vai arī nosakot maksimālās pieļaujamās uh, vērtības šiem manis minētiem elementiem vielām. Uh, jautājums, ko esat paredzējuši darīt attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, un vai jūs domājat, ka šis jautājums būtu jārisina Eiropas Savienībai kopumā? Paldies. Nākamais runātājs ir Piehas kungs. Ministrs kundze, jūsu minētās prioritātes ir ļoti svarīgas un ir vairāki iemesli tam. Protams, svarīgi ir cīnīties pret antimikrobu rezistenci, bet tāpat svarīgi ir domāt par medikamentu cenām un nodrošināt, lai būtu pieejami lēti medikamenti, lai būtu caurskatāms cenu veidošanās process. Uh, diemžēl daudzās val dalību valstīs ir necaurskatāma cenu noteikšanas sistēma, tas, uh, tas tiek noteikts sarunās ar farmācijas uzņēmumiem ko ir paredzēts darīt šajā jomā? Otrakārt. Eh, nav definēts, eh, kāda ir inovācija pievienotā vērtība. Eh, šobrīd šīs inovācijas tiek izmantotas vienkārši, lai pagarinātu patentu aizsardzības ilgumu? Vai jūs esat paredzējuši kaut ko darīt, lai pārskatītu inovāciju definīciju? Un visbeidzot, ko esat paredzējuši, lai padarītu vienkāršāku jaunu medikamentu uh, Uh, izmantošanas atļauju izsniegšanas procesu un uh, attiecībā arī uz izmēģinājumiem uh, ar pacientiem. Paldies. Nākamais runātājs Suitema kungs. Paldies, ministrs kundz, ka esat pie mums atnākusi. Un es gribētu runāt par rezistenci pret antibiotikām. Šī ir nopietna problēma. Šī uh, problēma pasliktināsies par 70% vienas paudzes laikā, un es uzskatu, ka lauksaimniecībā ir jāsamazina antibiotiku lietošana, un Nīderlande var spēlēt nopietnu lomu uh, Mums ir daudz pieredzes, daudz inovāciju. Mēs esam praktiski par 50% samazinājuši antibiotiku izmantošanu. Un Nīderlandes prezidentūrai jāizmanto šie piemēri, lai uh, dalītos savā pieredzē ar citām valstīm. Un ir jāveic vairāk pētījumu arī, lai atklātu jaunas antibiotikas. Kopš 87. gada nav atklāti jauni antibiotiku tipi, un tas ir ļoti satraucoši. Vēl viens jautājums ir ļoti būtisks, proti jādomā par to, kā saražot veselīgu pārtiku. Tas ir milzīgs izaicinājums lauksaimniecībai, un uh, tas ir uh, ļoti būtiski domājot par lauksaimniecības tēlu, tas ir svarīgs uzdevums un iespēja. Uh, un tiek veikts daudz pētījumu šajomā, un Nīderlandes prezidentūrai būtu jāveicina pētījumi un inovācijas um, Eiropas Savienības līmenī, lai uzlabotu pārtikas veselīgumu. Paldies, tagad vārds Minēras kundzei. Paldies, Hiperskundze, par ierašanos pie mums. Es gribēju pavaicāt par uh, pakalpojumu nolīgumu, par TISA. Kolēģi teica, ka TISA ļoti konkrēti ietekmēs arī veselības aprūpas pakalpojums, un jāsaka, ja kaut vai vienu eiro finansēs privāti, tad eh, tīsa eh, šādu pakalpojumu vairs neuzskatīs par valsts pakalpojumu. Un tā tad izskatīsies, eh, ka Nīderlandē gandrīz vispār tad vairs nebūs uh, valsts pakalpojumu, ja šo, šis līgums stāsies spēkā. Uh, Vai jūs man piekrītat, ka valsts pakalpojumu definīcija tīsā tagad ir formulēta ļoti, ļoti šauru un ierobežojoša? Vai jūs esat gatava par to diskutēt arī ministru padomē? Un vairāki kolēģi runāja arī par šiem eh, endokrinās sistēmas traucētājiem. Es gribētu, lai jūs eh, patiešām palūk komisiju ievies konkrēts pasākums. Paldies! Thank you very much, Ms. Kaut. Paldies, Eikaut kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministras kundze. Tālāk šī endokrīnās sistēmas traucētāji. Jāsaka, ka jūsu atbilde man sagādāja lielu vilšanos un arī šo Zviedrijas uzsākto procesu Nīderlanda atbalstīja un komisija neievēroja likumus tieši ņemot vērā šo veikto ietekmes izvērtējumu. Viņi nav uh, ievērojuši likumus un tiesnesis teica, var ievērot tikai zinātnisks kritērijs. Nevar skatīties tālāk. Bet komisija teica, mēs turpināsim ietekmes izvērtējumu, un līdz ar to viņi vienkārši neņēma vērā ēsties spriedumu. Un kāda bija atbilde? Jā, mēs ceram, ka komisija veiks ietekmes izvērtējumu, kaut kur 16. gada vidū tas būs gatavs, un komisija savu darbu veiks labi. Ko tad jūs man gribat teikt? Vēl pusgadu viņi te e, čāmāsies ar šo ietekmes izvērtējumu, bet mums komisijai jāpasaka skaidri un gaiši. Jūs pārkāpāt likumu, tā nedrīkst, basta. Un uh, tagad ir jāsniedz atbild, nevis kaut kad pēc sešiem mēnešiem. Es ceru, ka jūs man sniegsiet tagad apmierināšāk atbild tālāk piekļūst zālēm. Uh, Jūs teicāt par elastīgu piekļuvu zālēm, bet tā jau nav problēma. Caurskatāmības trūkums rada para, patiesās problēmas. Un tagad dalību valstu līmenī m, mm, tiek noteikta šī uh, papildvērtība, terapeitiskā papildvērtība, un tas ir nu tik absurds formulējums, ka ir grūti šeit kaut ko darīt. Ir ļoti labi, ka ir šis pilota projekts kopīgi ar Benelux valstīm. Jūs pati teicāt, ka nevajag zaudēt laiku, jādomā arī arī par Eiropas līmenī veicamo. Nu, šeit ir tāda zinām pretruna, bet mums ir jāpieprasa daudz vairāk caurskatāmīgas attiecībā uz cenām, ir jābūt Eiropas likumdošanai, un e, tas e, var tā notikt, ja visas dalība valsts sadarbosies, ne tikai Benelūks. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Līdzes kungs! Ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich kurz raus. Es atvainos, man bija nedaudz jāizskrien no zāles. Uh, Ministra kungs no Vācijas gribēja ar mani sazināties un pavaicāt, par ko tad mēs šeit īsti runājam. Es tagad runāšu Zomers kundzes vārdā, viņa vairs nevarēja palikt uh, sēdē. Es gribēju runāt par dzīvnieku klonēšanu. Pirms vairākiem mēnešiem parlaments ar ļoti pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma lēmumu par klonēšanas aizliegumu. Mēs vēlētos iedrošināt padomi Uh, šo uh, lēmumu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Uh, es ceru, ka jūs ar parlamentu argumentāciju iepazīsieties pietiekami labi un nu, nevarētu arī teikt, ka mūsu argumenti nav pārāk labi. Tas bija Zomers kundzes vārdā. Un no savas puses es pateikšu tikai vienu, vār, vienu teikumu. Man bija tas prieks ar ministrs kundzi jau arī apspriesties personīgi. Es gribēju tikai uzsvērt Glenits Vilmosas teikto. Uh, Dalību valstīs arī ir ļoti daudz labu programmu un ir ļoti jauki, ka dalību valsts ir gatavs uh, nonākt pie kompromisiem. Tālāk, eh, rezistents pret antibiotikām. Šeit jau izskanēja daudz viedokļu. Es gribēju jums pateikties par jūsu eh, iesaisti un eh, gribēju pieminēt arī vienu grozījumu, ko iesniedzu par Grostētas kundzes ziņojumu. Mēs vēlamies ne tikai, lai būtu kontrols par antibiotiku došanu lopiem, mēs vēlamies, lai antibiotikas tiktu dots arī mazākos apmēros, jo antibiotiku izmantošana veterinārijā patiešām ir konkrēta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 Es gribēju jums pateikties. Pragmatiko programmu. Paldies priekšādātāji. Jūnijas ministri un izteicāties ar zināmu realismu, likāt priekšā pavisam konkrētu programmu, atšķirībā no tā, ko esam dzirdējuši līdz šim. Nu, bet varbūt tomēr šai programmā ir pāris lietas izlaistas. Šobrīd, piemēram, pastāv finansiāla rakstura problēmas, un tās ir ietekmējušas arī veselības aprūpas budžetu. Nu, un tas, protams, izraisa tālākas problēmas, nu, piemēram, manā valstī. Varbūt jūs pat negribēsiet tam ticēt, bet jāsaka, medicīnas izdevumi no nu, 2009. līdz 2015. gadam ir samazinājušies par 60%. 60! Iedomājieties! Nav jau tā, ka pirms tam būtu par to tērēts ārkārtīgi daudz, nē, vienkārši šobrīd pavisam konkrēti trūks, zināmu, medikamentu, uh, Un tas tāpēc, ka ir ekonomikas problēmas, tāpat arī ir medici, medikamentu kontrabanda, tā rada tālākas problēmas šai jomā. Saskaņā ar, es, ar SAO teikto, nu, ir tādas valstis, nu, kā Grieķija, Spānija un tā tālāk, kur šīs problēmas ir īpaši akūtas. Ministrs Kunze. Uh, Jūs ļoti konkrētu programmu likāt mums priekšā, bet vai tad nevajadzētu tomēr saskaņot Eiropas līmeņu politiku, ņemot vērā konkrētu specifiku attiecībā uz zināmām slimībām, slimībām vai veselības aprūpas pacientiem? Uh, cenšoties rast risinājumu attiecībā, piemēram, arī uz vispārīgi raksturu medikamentiem, šiem ģeneriskajiem medikamentiem. Domāju, ka tikai tā varam uzlabot eh, veselības aprūpas politiku Eiropā kopumā. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Maisners kundze. Äh, paldies, priekšsēdētāji, paldies ministrijas, ministras kundzei par uh, stāstījumu. Es gribu komentēt šo jautājumu par uh, pārtiks veselīgumu. Dažreiz tiešām ir tā, ka ir pārāk daudz sāls un tauku un bet eh, tāpat laikā varbūt vajadzētu arī skaidrot par to, kā pagatavot veselīgu pārtiku, un tas arī būtu veids, kā, kā uzlabot cilvēku veselību. Tālāk par medicīnas eh, projektiem, par to jau ir runāts, tātad galvenā prioritāte ir pacientu veselība, bet tāpat laikā mazajiem uzņēmumiem nevajadzētu uzlikt pārāk lielu birokrātisko slogu, kas ir paredzēts sarunu procesā par šo punktu. Un vēl viens punkts, protams, mums ir jānodrošina, lai visi medikamenti būtu pieejami par saprātīgu cenu, it īpaši uh, cilvēki, kam ir hroniskas slimības vai gados veci cilvēki, un tādēļ būtu jāapspriež dalību valstu uh, starpā jautājumu, kā var ietaupīt uz medikamentu cenu rēķina, varbūt ir kāda pieredze uzkrāta dalību valstīs šajā jomā, un tātad, ko mēs varētu ietaupīt un kā no otras puses nodrošināt uh, pieejamu, visiem pieejamu medicīnas aprūpi. Lielas paldies, tālāk Flanagan kungs. Es pateicos jums priekšādātā par iespēju izteikties. Globālā narkotika apkurošanas komisija savā dokumentā ir konstatējusi, ka faktiski šis globālais karš ar narkotikām ir izgāzies un tam ir bijuši traģisks sekas uz sabiedrību visā pasaulā. Mēs jāsaka, esam ļoti ietekmīgā pozīcijā šobrīd. Es esmu, jūs esat no valsts, kas ir eksperimentējis ar dažādu veidu pieejamu narkotiku jomā. un daudzi saka, ka narkotika apkarošana faktiski ir tāda kā cilvēku apkarošana. Un tad es domāju, jūs savā pašreizajā nostājā, ņemot vērā jūsu valsts pieredzi, kādu pieeju jūs izvēlēsieties šai ziņā? Vai jūs turpināsiet šo jau līdz šim izgāzušos veidu, ka tie cilvēki, kas eh, tie, tiek kriminalizēti, ja tomēr narkotika atkarība tiks uzskatīta par veselības raksturu problēmu, tātad slimību? Lielas paldies! Pēterlis kungs tālāk. Thank you. Priekšādātāji, paldies! Ministrs kundze, paldies! Es piekrītu jūsu visaptvarošajai pieeja veselībai un veselības aprūpas politikai un patiešām priecājos, ka pacients ir šo politiku pati būtība. Es turklāt piekrītu arī jūsu bažām par arvien pieaugušo medikamentu cenu. Uh, Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas būtu jārisina politikā. Veselības aprūpas pakalpojumiem jābūt pieejamiem pilnīgi visiem, bet jāsaka, daudzi nevarēs atļauties šos pakalpojumus, ja cenas turpinās augt. Mums jāskatās arī uz dalību valstu veselības aprūpas sistēmām. Es domāju, ka vajadzētu izveidot tādu kā Eiropas veselības aprūpas pusgada plānu, koordinējot veselības aprūpas politikas. Tā rezultātā tas kalpot arī par ietvaru tālākām reformām un eh, veselības aprūpas sistēmu saskaņošanai un konverģencei. Es domāju, ka šāda veida konverģence ļautu samazināt cenas. Un gribēju jums vaicāt, vai jūs atbalstāt ambiciozāku skaidrojumu Lisabonas līguma ietvaros attiecībā uz veselības aprūpes eh, sektoru un kompetenci šai jomā. Tāpat arī gribu uzdot jautājumu par vēža apkarošanu un kādas ir jūsu prioritātes šai jomā, lai jums veicas prezidentūras ietvaros. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Selimovičs kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies, ministras kundze. Priecājos, ka uh, antibiotiku rezistents apkarošana ir jūsu darba kārtībā, un par to man trīs jautājumi. Pirmām kārtām, neskatoties uz solījumiem no padomas 2012. gadā, ka visi, visām valstīm ir jāizveido nacionālie darbības plāni, šobrīd ir pagājuši četri gadi, bet šādu plānu izveidojuši tikai 24 no 28. Un vēl daudzās valstīs šis plāns ir izveidots, bet tas nav īstenots. Mans pirmais jautājums ir, ko jūs darīsiet šais lietas labā un kā mēs varam jums palīdzēt. Otrs jautājums. Viens no vainīgajiem antibiotika rezistences rašanā, radīšanā, protams, ir šie audumu ražotāji Mongolijā un Ķīnā. Uh, un tāpat arī medicīnas medikamentu ražotāji tur, tur viņi pavisam tiešā mērā ir saistīti ar šo jomu, ir ļoti slikti veselības, eh, vides aizsardzības standarti tur un tam līdzi. Un vai jums ir kas paredzēts, kas padomā, ko jūs grasītos darīt konkrēti šīs lietas labā? Un pēdējais jautājums, es zinu, ka jūsu valsts ir ļoti daudz strādājusi pie šī jautājuma, un tāpēc gribu jums vienkārši vaicāt, vai var mm, sīkāk pastāstīt par stratēģiju un galvenajām problēmām, ar ko sastapāties šī jautājuma risināšanā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Graustec kundze! Paldies, paldies, ka devāt man vārdu! Jūs likāt priekšā programmu, kas, protams, ir ļoti nozīmīga, interesanta, un mēs jūs atbalstam tā visā, bet tāpat laikā, protams, nepieciešams arī raudzīties uz to, lai to, tas, kas notiek iepriekš, ko veikuši iepriekšējās prezidentūras, tiktu īstenots. Uh, pēc iespējas labākā veidā, nu, piemēram, pārobežu veselības aprūpas direktīva. Tā nav pareizi transponēta, nepareizi transponēta daudzās dalībvalstīs, tā netiek atbilstīgi piemērota, netiek piedāvāta attiecīgi pakalpojumi, netiek nodrošināta labākā piekļuve, vienlīdzīgā kvalitātē visādiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Tālāk profilakse vakcīnas. Mēs visi ļoti labi zinām, ka ir samazinājies vakcinācijas incidentu skaits Eiropas Savienības dalību valstīs, bet profilaks taču pārsvarā tiek nodrošināta ar vakcīnām. Un vai tiešām jums ir kas paredzēts arī, lai piespiestu, nu, izdarīt spiedienus dalību valstīm rīkoties šai jomā, informācijas kampaņu un tam līdzīgi, lai būtu konkrēti rezultāti? Tālāk eh, bērnu medikamenti. Arī šai jomā mēs jau ilgu laiku esam prasījuši no komisijas rīcību, lai tā sekotu līdzi tam, ka tiek notiek pielāgošanās attiecīgo direktīvu un noteikumiem tā, lai visi šīs direktīvas būtu efektīvākas, lai pēdījātri un slimnīcas Eiropā ievērot šos noteikumus, bet jāsaka, komisija vilcinās, tā nerīkos, vai jūs varat izdarīt spiedienu uz komisiju tā, lai tas notiktu un pēc iespējas straujāk. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, līdz ar to runātājs saraksts nu ir izsmelts un došu vārdu jums, ministras kundze. Dank u wel. Um, mij is gevraagd, hoe zorgen we nou... Paldies. Man vaicāja, kā varētu sasniegt mērķus, piemēram, izmantot veselīgāku pārtiku, lai varētu, piemēram, nu, būt vienkāršāk eh, izvēlēties šos veselīgos produktus, kā to darīt praktiski. Mēs eh, no praktiskā viedokļa raugoties organizēsim konferenci, kurā piedalīsies visas iesaistītās puses, un mēs vēlamies arī sagatavot ceļa karti Protams, jādomā arī par inovācijām gan Nīderlandē, gan citās valstīs. Un pateicoties inovācijām, šāds produkts var uzlabot, padarīt veselīgāks, un šīs inovācijas ir jāizplata un jāveicina. Ja, saka, ka, nu, gandrīz visi sastopas ar tām pašām problēmām - liekais svārs, pārāk daudz sāls uzturā un tā tālāk. Protams, mums eh, tas ir jārisina ilgākā termiņā, ja vēlties samazināt sāli uzturā, tad, protams, eh, arī ir nu, mūsu garšas kārpiņas tam jāpielāgo, jo cilvēki ir pieraduši ēdienu padarīt gardāku tieši ar sāles palīdzību. Mums ir jāsaprot, kā šajā vienotajā tirgu ar vienotu arī, teiksim, pārtikas eh, produktu parūpēties, lai eh, nu, šie beļģu produktu trauciņi būtu blakus franču produktu trauciņiem un lai to būtu vienlīdz veselīgi. Tālāk zāles. Kā es mēģināšu panākt to, lai informācija būtu caurskatām, jo līdz šim tā ir bijusi gana konfidenciāla. Kā mēs to varēsim panākt? Jāsaka. Ja sarunas notiek konfidenciālā līmenī, tad, protams, ir ļoti liels uh, cenu atšķirības dažādās valstīs. Tiemžēl tā ir rutīna. Un visi veselības ministri uh, ir apņēmušos kaut ko darīt lietas labā, un mums Eiropā ir uh, jāsarunājas, mums ir jākonstatē, nu, ko tas nesīs mūsu pacientiem, kādēļ šais klauzulas ir nepieciešams un ja mēs neparakstīsim klauzulas, nu, nozara jau zina, ko mēs maksājam, cik dārgi mēs maksājam par zālēm, kurā valstī, bet pacienti nevienmēr par to ir informēti. Diskusijas ir jāuzsāk un ne jau uh, pašmērķa dēļ, bet uh, pēc būtības, lai zāles, kas nonāk tirgu, būtu pieejamas. Visiem ir ļoti daudz zāļu, kas vēl gaida savu atļauju nokļūšanu tirgu. Ir jāgarantē šo zāļu papildvērtību mūsu pacientiem, un tādēļ mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs varam visiem pacientiem, kam nepieciešams šīs zāles piedāvāt un kā to realizēt. Es esmu informēta, ka daudzas valstis ir teikušas, Tā ir subsidaritāte. Jā, arī tas ir svarīgs princips. Mēs uh, nevaram tā tad iet pa šo ceļu. Mums ir jāmēģina patiešām sadarboties ar tām valstīm, kas to vēlas, kā apmainīties ar informāciju, kā strādāt kopīgiem spēkiem mūsu pacientu labā, lai varētu uh, attīstīt jaunas zāles un parūpētos arī par citu cenu politiku. Un jāsaka, ir daudz, daudz zāļu, kas ir pieejams aizvien mazākām cilvēku grupām, un tādēļ ir nepieciešama elastīga piekļuve tirgumu. Un bieži vien ar likumdošanu šeit vien nav gana, jo šī likumdošana ir orientēta uz ļoti lielu pacientu grupu. Līdz ar to mums patiešām ir nu, jāiegulda vairāk centienu, jāapkopo daudz vairāk informācijas, lai eh, rīkotos savu pacientu interesēs. Uh, Bet runāsim vaisirdīgi, atļauju gaidošās zāles vēl joprojām gaida savu rindu, savu kārtu, un tām būs nozīmīga papildvērtība. Tieši tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams kopīgiem spēkiem saprast, ko darīt Eiropā un kā šo darbu organizēt labāk. Un Es varu piekrist visiem, kas teica, ka veselība un veselības aprūpa, sabiedrības veselība, e, tā ir ārkārtīgi daudz aspektu, tā ir daudz šķautņaina nozare, un, protams, tas neapstājas kaut kur pie robežām. Mums par to ir jārunā, mums ir jābūt arī tādām rīcības plānam, kas e, iet pār robežām. Paldies! E, antibiotika kādi? Tālāk par. Uh, lauksaimniecību. Uh, Mēs zinām, ka ir izmantotas antibiotikas arī lopkopībā, un es gribu arī starptautiskā līmenī patiešām šeit spērt soļus. Eh, ja Eiropas dalība valstis eh, iesaistās šajā globālajā eh, veselības darba kārtībā, tad mums ir jādomā par piesardzīgāku antibiotiku izmantošanu un jādomā ne tikai par Nīderlandē gūto pieredzi, arī par to, kas notiek Dānijā un visur citur. Un, ja mēs mēs apmainīsimies ar šo informāciju, tad varēsim tikt uz priekšu. Mums ir jāsamazina antibiotiku došana lopiem, un tas, protams, ietekmē gan mūsu veselību, gan arī mūsu uh, lopkopjus, uh, laukkopjus. Mēs redzējām, ka ir iespējams, piemēram, Nīderlandē samazināt lopkopībā gandrīz par 60% antibiotiku izmantošanu. Tālāk eh, endokrīnās sistēmas traucētāji. Protams, arī šeit mums ir jāsasniedz progress, un uh, Daiksmā kundze, uh, vides ministra jau no rīta teica, ka ir uh, zinātnisku kritēriju saraksts eh, par šiem eh, traucētājiem, un tas bija jāsagatavo jau 14. gada eh, decembrī, bet, nu, pagaidām nekas nav izdarīts, ņemot vērā Zviedrijas iesniegto prasību, es tiesa nāca klajā ar spriedumu, un tagad komisija teica, ka tā, nu, darīs visu, kas ir tās spēkos, un sagatavos šo sarakstu. Mēs ceram, ka 2016. gada vidū uh, Komisija beidzot šo programmu būs izstrādājusi un viss, e, ko ir iespējams padarīt e, agrāk, ātrāk, tā arī ir jāpaveic. Un, e, protams, ir jābūt arī deleģētajiem tiesību aktiem. Es ceru, ka tos komisija mums jau drīzumā piedāvās, un es padomē arī uh, to pieprasīšu. Klonēšana. Arī šis jautājums izskanēja. Ļoti delikāts jautājums. Un jāsaka, ka tas tiešā veidā nesasauc ar manām kompetencēm, tas vairāk ir lauksainiecības ministra pārziņā. Jāsaka, ka šeit ir ārkārtīgi daudz atšķirīgu viedokļu arī padomē. Mm Eiropas parlaments vēlas paplašināt aptvērumu attiecinot uh, uh, šo likumdošanu arī uz klonētu dzīvnieku pēctečiem. Runājot arī par uh, klonēto dzīvnieku identifikāciju. Jāsaka, ka visā pārtiks ķēdē šī identifikācija ļoti svarīga. Mums ir paredzēts arī uh, pasūtīt pētījumu par uh, iespēju arī marķēt svaigu gaļu, norādot, vai uh, tur ir kaut kādas daļas no klonētu dzīvnieku priekšte, pēctečiem. Tad, kad šis ziņojums būs gatavs, mēs lēmsim, ko tad darīt, vai mēs varēsim šo jautājumu atrisināt vēl mūsu prezidentūras laikā vai nākamajā.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 Nu, šis jautājums ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Mums ir ļoti, ļoti intensīva, pilna darba programma turpmākā pusgada laikā. Mēs vēlamies arī daudz ko panākt attiecībā uz zālēm. Un arī, ja runājam par šīm zālēm, uz kurām ir monopols, kur nav alternatīvu, nu, protams, tur arī ir jāpanāk cenu konkurence. Mm, jāsaka, ka arī jādomā par eh, papildvērtības cenām. Mums patiešām šis jautājums ir eh, savā darba kārtībā jāpatur augšgalā. Mums Eiropas līmenī arī ir jādiskutē par veselības sistēmu, indikatoriem, par tādiem rādītājiem, kas ir aktuāli arī zāļu ražošanā. Ir ļoti daudz zinātnisko atzinumu. Mēs šeit patiešām varam ļoti daudz darīt. Mums ir jāapmainās ar mūsu rīcībā esošo informāciju, lai uzlabotu veselības aprūpas sistēmas un lai visi, kam nepieciešams, varētu arī atļauties sev uh, vajadzīgās zāles. Protams, ir arī jādomā par alternatīvajām zālēm. Nu, iedomājieties, mēs, piemēram, esam ļoti lielus panākumus uh, guvuši šeit Eiropas līmenī, un tas attiecas arī uz dzīves kvalitāti. Nu jā, ja šīs zāles ir dārgas, uh, tas ir citreiz saprotami, bet ir jābūt arī tādai labai proporcijai starp zāļu dārdzību un papildvērtību un mūsu uh, veselības aprūpas sistēmām ir jābūt uh, finansējamām ilgā termiņā, nevis tikai uz dažiem, uz tādu īsu laiku. Ten aanzien van het aanmer van het antibiotica-resistentie. Uh, anti, uh, uh, Antibiotiku rezistence. Mums, protams, ir e, jārunā ne tikai par rīcības plāniem, bet tie ir jāizteno un jāsaka, ka ir vairākas valstis. 24 valsts jau šāds rīcības plāns ir pieņēmuši, tātad četrās to vēl trūkst, un, nu, plānam ir jāpaliek ne tikai uz papīra, tas ir arī reāli jāizteno soli pa solim, un, protams, ir jābūt arī tādam uh, lielākam entuziasmam, domājot par eh, citu valstu pieredzi, eh, kā var sistēmu uzlabot. Nevajag vienam otru tikai pārbaudīt un kontrolēt, nu jāapstās arī pāri robežām un eh, jāgūst tā pozitīvā pieredze, ko ir izmantojuši citas valstis. Tikai tā mēs tiksim uz priekšu. priekšsēdētāji, par tīsu runājot. Es šeit nevaru izteikties par uh, pakalpojumu definīciju. Uh, šo jautājumu drīzāk varētu uzdot uh, kolēģiem, kas par to ir atbildīgi. Man šķiet, ka būšu jau atbildējusi visiem jautājumiem. Paldies! Thank you very... Liels paldies! Paldies par atbildēm! Un, protams, liels paldies gan Nīderlandes ministrei par to, ka viņi mums deva iespēju uzdot jautājumus par prezidentūras prioritātēm, bet paldies, protams, arī par to, ka viņi uzklausīja šos jautājumus un komentārus no politiskajām grupām. Paldies vēlreiz ministrei. Un tā kā mūsu darba kārtība ir izsmelta, tad varam sanāksmi beigt. Gribu tikai atgādināt, ka nākamā sanāksme paredzēta 21. janvārī Strasbūrā. Tā ir ārkārtas sanāksme. Un savukārt parastā sanāksme 17. un 18. februārī šeit Briselē. Liels paldies un, nu, lai jums labi garšo pusdienas!